Okay, we are going to start the meeting. Sāksim sanāksmi. Sāksim šā rīta sanāksmi. Mazāk kameru, mazāk cilvēku nekā vakar. Eh, Jums bija pareiza nojauta. Jā, tas ir koronavīrusa dēļ noteikti. Labi, tad. Uh, ķersimies pie pirmā darbkārtības punkta, darbkārtības pieņemšana. Nevienam nekas nav sakāms, tad darbkārtība ir pieņemta. Nav nekādu īpašu paziņojumu, izņemot to, ka jūsu dokumentos ir uh, ziņojums no delegācijas brauciena uz Madrides kop. Jā, es atvainojos. Jā, decembrī tas notika. Tā ir parastā procedūra, ka jums ir šis delegācijas ziņojums. Priekšsādātāji tikai viens komentārs par vakardienas sēdi. Gribēju vienkārši atgādināt šīs komitejas deputātiem, ka, lai arī kāds vēstījums ir sakāms, nav nepieciešams kliegt mikrofonā. Vakar daži um, izteicās attiecībā pret Tūnbergas kundzi ļoti uh, necienīgi, neizrādot uh, cieņu šim parlamentam. Var uh, teikt, ko grib, Šī ir demokrātija, bet tas būtu jādara mierīgi, nevajadzētu kliegt ne mikrofonā, ne cilvēkam virsū. Merci. Et... Paldies. Si, si vous pensez à, à, à la même personne. Ja jūs domājat par to pašu cilvēku, par ko es domāju, tad uh, tas nav cilvēks, kas ir īstajā vietā. Viņš eh, bija Jūtas Gutelandes eh, koordinators no sociālistiem vietā, un, eh, un viņš atteicās sēsties savā vietā. Un labi, paldies Jūtai Gutelandai, ka viņa neļāva šim jautājumam izvērsties plašumā. Nav tulkojuma. Nu, labi. Jā, es pateikšu angliski. Just once ago. Silvijas Ardonē nebija pareizajā vietā. Viņa iesēdās Jūtas Gutelandes vietā, kas nav taisnīgi, godīgi un atbilstoši procedūrai, bet uh, mēs ar jūti izlēmām, ka, uh, lai jau nu tā paliek, negribējām parlamenta tēlu bojāt, paldies jūtei par to, bet, protams, ka būs skaidra ziņa, kas tiks sūtīta attiecīgiem deputātam. Tātad, paldies priekšsādātāji. Es uh, celšos kājās, jo tas, ko es teikšu, uh, ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, tas, ka kāds deputāts uh, var teikt, ko grib, un kā grib, tas nav saistīts ar uh, saturu vienmēr, bet ir vēl kaut kas cits, uz ko gribētu norādīt, pēc uh, Sardonas kundzes runas eh, kāds teica bla bla bla, un es nedomāju, ka tas ir pieņemami attiecībā pret Sardonī kundzi, jo tieši viņa kā sieviete eh, būtu viņas tiesības jāaizsargā. Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Labi, tad pāriesim pie balsošanas. Well, we... Pirms balsošanas mums ir eh, jāpastāsta jums par koordinātoru ieteikumiem. Vai ir kādi komentāri? Nē, tad tagad balsosim. Okay, so let's start. Labi, sāksim. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas pieņemts. Tagad otrā daļa 41. grozījumā. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 40. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 6. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 42. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 44. par pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 48. otrā daļa Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. So ah, okay. so to... Labi, tad tagad 96, 49. Eh, grozījums par, pret, atturas, Pārbaudīsim, bet izskatās, ka noraidīts. 49. What is closed? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad 50. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim blokā par atlikušajiem līdz 22. par, pret pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 52. par. Jā, jūs gribat pārbaudīt? Es atvainojos priekšsādātāji, gribēju pārbaudīt, vai mums vispār jābalso par 9.6. Manuprāt, mēs to palaidām garām. Yeah, you're right. So we... Jums taisnība. Mēs pārāk ātri pārskrējām pāri 9-6. Sāksim atkal. Sāksim ar 9-6. Okay, so let's start to 49. 49. Uh, Tad ar uh, 49. Kurš par? 49. pēc 96. Nē, mēs pārliecām vienai līnijai. Mēs nobalsojam par 9-6. It's okay for you. Okay. So let's start. Labi. Tad sāksim atkal ar TV6. Vai tas jums ir pieņemam? Labi. TV6. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Tad 49. par, pret, atturas noraidīts. 50. par, pret, atturas noraidīts. Tad balsosim atkal blokā par, pret, atturas pieņemts. 51. par, pret, atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas noraidīts. 2. par, pret, atturas pieņemts. 30. par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 3, 6, 4, 5 par pret atturas pieņemts. 36. pār pret vēlreiz pār pret atturas pieņemts. 37. pār pret atturas pieņemts. 94 pār pret pārbaudīsim 94. Ceturtais deva grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Deva pieci par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu komandu. Tagad pāriesim pie plenārsēdes. Eh, jā, šo. Tātad skatīsim plenārsēdē pēc tam. So we move to Labi, tad tagad uh, otrs balsojums par strateģisko pieeju attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 82. par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tad tagad uh, balsosim par 91. kurš par, pret, pārbaudīsim 91. grozījums. Body's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. Par. Pret. Atturas pieņemts. 93. Par. Pret. Atturas pieņemts. 94. Par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts.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 122. par pret. Pārbaudīsim. 122. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. līdz 125. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Rejected. Noraidīts. 126. 126. par. Pret. Pārbaudīsim atkal. 126. grozījums. What is closed? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 132. par pret. Pārbaudīsim 132. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. par pret. Atturas pieņemts. Tad tagad septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 143. grozījums par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas pieņemts. 145. par pret atturas pieņemts. 146. par pret pārbaudīsim 146. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. par pret. Nu, izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 147. Beidzam balsot. Noraidīts. 148. par pret. Atturas pieņemts.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 168. par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas noraidīts. 170. par pret atturas noraid... Eh, pieņemts. 171. par pret pārbaudīsim. 171. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. par, pret, atturas, noraidīts. 173. par, pret, atturas, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 100. 80. tas ir atsaukts. 181. 188. Eh, un 189. blokā par pret atturas noraidīts. 180. Jā, noraidīts. Tātad 182. par to mums jābalso. Par pret atturas izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 183. par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 193. par, pret, atturas noraidīts. 194. par, pret, atturas noraidīts. 195. par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 199. par pret atturas izskatās, ka pieņems, bet pārbaudīsim 199. Yeah, adopted. Pieņemts. 206. par pret atturas noraidīts. 202. par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 207. par, pret, atturas, noraidīts. 208. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 212. par, pret, atturas noraidīts. 16. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 229. par pret atturas pieņemts. Tas atkrīt 200, ne, tad 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 237. par pret pārbaudīsim. Izskatās, ka noraidīts. Noraidīts 238. par pret pārbaudīsim atkal. 238. Beidzam balsot noraidīts. 239. līdz 200, 248. par pret atturas pieņemts. 242. par pret atturas pārbaudīsim. 242. Beidzam balsot, noraidīts. 243. par, pret, pieņemts. 244. par, pret, atturas, noraidīts. 245. par, kāda ir ETP pozīcija, pret, ok, Nu, man ir vieglāk, ja jūs uh, eh, jau laicīgi rādāt. Tātad 245. par, pret, pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Varbūt, ka pa labi no manis kolēģi varētu uzvesties disciplinētāk. Nu, es nerunāju par balsošanu, es runāju tieši par jūsu sarunām. 246. un 247. vienādi, kas par pret atturas pieņemti. Kompromiss numur 19 par pret atturas pieņemts. 251. par pret Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 258. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. par pret pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. No, 20... 23. kompromiss, 43. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 49. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 50. par, pret, atturas pieņemts. 51. par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Nē. Priekšēdētājs saka, viss ir skaidrs. Noraidīts. 52. par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 53 līdz 55 par pret atturas pieņemti. 58 par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Grozījums pieņemts. 65. No, no, 64 falls now. 64. atkrīt. Jābalso par 65. To. Kas par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Varbūt, eh, ka varētu uz ekrāna ilgāk šie skaitļi uzturēties, lai um, deputāti varētu arī redzēt rezultātu. 66. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 71. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Sākam balsot elektroniski. Par 71. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Jā, tagad jūs varat ar šiem skaitļiem iepazīties. Tie pietiekami ilgi paliek uz ekrāna. 72. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 73. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 74. par. Pret atturas noraidīts 75. par pret atturas pārbaudām sākam balsot elektroniski. Man šķiet, ka man vajadzētu kādu kafiju iedzert. Es jau sāku paredzēt rezultātus. Beidzam balsot. Jā, man bija taisnība jau no paša sākuma. 76. par pret atturas pieņemts. Tagad par visu grozīto rezolūciju. Beidzam balsot. Pieņemta. Un uh, uzslavus mūsu referentam.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 netika apjomīgs jautājums par pesticīdiem jeb augu aizsardzības līdzekļiem. Mums būs viedokļa apmaiņa ar Eiropas Savienības uh, revizijas palātu. Simo Džereba kungs uzstāsies uz desmit minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es gribēju pateikties, ka esat uh, šodien mani uzaicinājuši un sadalīšu četrās um, daļās uh, šo prezentāciju. Pirmām kārtām, kādēļ revīzija tik veikta, otrām kārtām revīzijas aptvērums, uh, novērojumi un ieteikumi. Tātad, pirmām kārtām, kādēļ tika veikta revīzija. Uh, pēdējo gadu laikā ļoti daudz tiek runāts par pesticīdiem, arī sabiedrības interese ir paaugstinājusies, un arī Eiropas parlaments tam ir pievērsies arī tādā lielākā mērogā. Jāsaka, ka tiek izmantots apmēram 4000 tonnu pesticīdu gadā, bet tas nevienmēr ir automātiski saistīts ar riskiem. Ir pagājis vairāk par desmit gadiem, kopš tika ieviesta ilgtspējīga riska direktīva, izvērtējot to, kā pesticīdu lietošana ietekmē ekoloģiju un cilvēku veselību. Un ir aizritējis arī vairāk kā desmit gadu, kopš tika ieviesta arī direktīva direktīva par uh, maza riska pesticīdu izmantošanu un uh, tiek arī apkopoti statistikas dati par uh, PPP jeb pesticīdu izmantošanu. Un uh, revīzijas mērķis nebija. Um, apzināt tos pesticīdus, ko vajadzētu aizliegt, bet gan uh, um, saprast, vai Eiropas komisijai vajadzētu izstrādāt alternatīvas, izvērtējot uh, pesticīdu iespējamo radīto risku. Un mēs izpētījām vai ir iespējams samazināt atkarību no pesticīdiem, un vai komisija arī uh, kopīgi ar dalībvalstīm ir pietiekami precīzi izvērtējušas pesticīdu ietekmi, un mēs ļoti rūpīgi izvērtējām dažādus dokumentus un organizējām arī intervijas, kā arī izskatījām dalību valstu nacionālos rīcības plānus, apmeklējām Nīderlandu, Franciju un Lietuvu. Kādi bija mūsu secinājumi? Mēs uh, sapratām, ka komisija un dalību valstis eh, mēģina ieviest rīcības plānus, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā, bet eh, netiek darīts pietiekami daudz. Es gribētu tagad sagrupēt eh, savu prezentāciju trīs daļās. Pirmām kārtām pesticīdu ilgtspējīga izmantošana, otrām kārtām. Jāsaka, ka lauksaimnieki netiek pārāk mudināti samazināt pesticīdu izmantošanu un trešām kārtām pieejamā statistikas dati un uh, harmonizētie rādītāji, kas uh, mēra riskus, uh, ir, uh, nav bijuši pietiekami efektīvi. Ja mēs runājam par tādu slow start, šo uh, lēno uzsākšanu. Direktīva tika uh, pieņemta 2009. gadā, bet uh, tās uh, transponēšana tika novilcināta tāpat kā arī Nacionālo rīcības plānu īstenošana. Un mēs atzīstam, ka kopš 2016. gada komisija ir uh, rīkojusies aktīvāk, lai varētu uh, dalībvalstis uh, labāk transponēt šo direktīvu. Bet jāsaka, ka ilgtspējīgas um, izmantošanas direktīva tika īstenota uh, pārāk lēni. Otrām kārtām, ja runājam par uh, lauksaimniekiem un viņu motivāciju, KLP ir iekļauti instrumenti, kas var motivēt šādu ilgspējīgi pesticīdu izmantošanu, ņemot vērā uh, dažādas konsultatīvās struktūras un citus instrumentus. Protams, ir jāatbalsta īpaši lielā mērogā arī bioloģiskā lauksaimniecība. Pagaidām tā sastāda 7% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ES, bet trūkst motivācijas, it sevišķi runājot par integrētu pesticīdu un dažādu par integrētu um, tādu vēršanos uh, un cīņu pret uh, dažādām augu slimībām. Un uh, ir jābūt arī papildus priekšnosacījumiem, kas varētu labāk ļaut īstenot visus šos pasākumus. Un kopš 2014. gada 1. janvāra arī ir e, ieviesti papildus pasākumi. Ir e, jādefinē kritērija dalību valstu rīcības plānos, kā labāk pāriet uz ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu, bet pagaidām tas nav noticis. Ja runājam par šo direktīvu, 2009. E, gadā tika sagatavota zema riska pesticīdu kategorija, bet tikai 3% no šādām vielām tagad ir pieejamas tirgū. Un tad tikai 3% no vielām ir atzīts par zema riska vielām. Ja mēs runājam par uh, pārdošanas rādītājiem, statistikas dati nav pietiekami detalizēti, lai tie mums ļautu izdarīt kaut kādus vērtīgus secinājumus. Uh, Ja pat dalība valstis uh, ziņo pietiekami rūpīgi par izmantotajām aktīvajām vielām, visi dati ir jāapkopo uh, ar īpašu kritēriju palīdzību, lai tos varētu izvērtēt un lai tie dotu cerēto rezultātu. Dalību valstu sagatavotie dati par pesticīdu izmantošanu nav pietiekami aktualizēti un harmonizēti. Dalību valstīm par pesticīdu izmantošanu ir jāziņo noteiktā periodā par jebkuru gadu, piecu gadu griezumā un attiecībā uz atsevišķām kultūrām. Tādējādi Eurostata nav varējis uh, sagatavot statistiku par pesticīdu izmantošanu visā ES bez izņēmuma lēmuma. Devītā gada direktīva mudina harmonizēt risku rādītājus, to, kā tiek izmantotas um, uh, augstāka riska aktīvās vielas. Bet direktīvā netiek uh, atrunāti nekādi šādi saistoši risku rādītāji un to izmantošana. Ja runājam par risku samazināšanu dalībvalsts līmenī, nav tāda kopīgā ES mērķa un līdz ar to dalībvalsts netiek pietiekami um, mudinātas samazināt uh, šo augstu risku produktu izmantošanu un nav arī mudinātas tos iekļaut savos rīcības plānos. Uh, 18. gadā komisija piedāvāja sagatavot šos harmonizētos riska rādītājus, un 2019. gadā tiem vajadzēja stāties spēkā. Un eh, es eh, risku izvērtējums eh, patiesībā ir noticis tikai desmit gadus pēc direktīvas spēkā stāšanās. Uh, un papildus tam netika ņemts arī vērā, kādā veidā, kur un kad šie uh, pesticīdi ir tikuši izmantoti. Un mēs esam arī sagatavojuši vairākus ieteikumus komisijai, kas ir saistīti ar uh, integrētu uh, šo slimību apkarošanu. Uh, un uh, to ir arī grūti sasaistīt ar KLP maksājumu izvērtēšanu pēc 2020. gada. Ir jāuzlabo arī statistika par pesticīdu izmantošanu uh, un uh, jāharmonizē risku rādītāji. Un esam patiešām priecīgi, ka komisija ņēma vērā šos ieteikumus, bet diemžēl 1B ieteikums netika pilnībā pārņemts runājot par uh, pesticīdu izmantošanu pēc 2020. 2020. gada KLP maksājumu pārskatīšanas. Mums ir jādomā arī par pesticīdu izmantošanu, uh, kad tiks finansēta KLP no 2021. līdz 2027. gadam jau varēja šos indikātors harmonizēt laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Nevajadzēja tik ilgi gaidīt. Paldies, un tagad es ar prieku atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies, ļoti izsmeļoši un bez aplinkiem. Tagad došu vārdu deputātiem, kas ir pieteicies runāt. Novaks kundze, Hāzekampas kundze, Hojšiča kungs. So, one more, two, three, four. Okay. Good. So let's start with Madame McGuinness from the EPP. Novaks kundze no ITP. E Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. I wonder, did you look at all? Paldies par prezentāciju, saka Magines skundze. Uh, kādi ir šie um, konsultatīvie uh, orgāni dalību valstīs? Kā tie darbojas? Protams, uh, ir arī finansējums inovācijām un um, citās jomās, bet uh, ir jomas, kurās um, ārkārtīgi lielā mērā ir samazināts finansējums, kā notiek šī paudžu nomaiņa, arī zināšanu nodošana tālāk. Un šis laiks, eh, kas paiet, kopš mēs pieņemam lēmumu un kopš tas tiek īstenots dalību valstīs, ir pārāk garš, un to mēs par to varējām arī pārliecinoties, ieklausoties šajā prezentācijā. Daudzi lauksaimnieki patiesībā ir atkarīgi arī no uh, šo pesticīdu ražotājiem un uzticas viņu ieteikumiem, bet varbūt, uh, ka vajadzētu būt tādiem neatkarīgākiem uh, pētījumiem, neatkarīgākām konsultācijām un ieteikumiem, lai varētu arī šos selekcijas un um, pesticīdu izmantošanas pasākums pielāgot jaunākajiem zinātniskiem atzinumiem. Paldies! Okay. Um, ehm, Vanam Novak for the EPP again. Novaks kundze no ETP tagad uzstāsies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu pesticīdu izmantošanas kontroli. Vai jūs mani varat dzirdēt, vaicā runātāja? Es atzinīgi vērtēju uh, to, ka ir um, jākontrolē pesticīdu izmantošana, un um, revizijas palāta ir arī sagatavojusi vērtīgus uh, ieteikumus komisijai. Bet uh, Slovēņu la lauksaimnieki un arī pilsoņi ir noraizējušies par tādu produktu kontroli, kas tiek ievesti no trešajām valstīm. Allaž no jauna rodas jautājumi par to, eh, cik droši ir šie produkti. Tas ir tikai pamatoti. Un mēs arī varētu pajautāt, kas notiek citās dalību valstīs, vai tās ņem vērā arī, vai tajās arī tiek pietiek, pietiekam rūpīgi kontrolēti šādi trešo valstu produkti. Protams, tas viss ir saistīts ar naudu. Uh, kontroles, inspekcijas, konsultācijas, viss tas maksā naudu. Un tādēļ ir jābūt arī finansiālajām atbalstām, it sevišķi tām valstīm un reģioniem, kam klājas grūtāk. Paldies! Šjodārkungs no SD grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi jautājumi kā tiek kontrolēti produkti, kas tiek um, importēti no trešajām valstīm. Piemēram, Rumānijā ir bijuši ļoti daudzi produkti, kas ir nonākuši tirgū, nestoties to, ka pesticīdi ES ir aizliegti. Varbūt vajadzētu domāt uh, par uh, šādas politikas. Uh, saskaņošanu arī ar uh, KLP subsīdijām. Kā varētu garantēt, lai visā, uz visiem produktiem attiektos pilnīgi identiski kvalitātes standarti, subsīdijas tiek piešķirtas visiem lauksaimniekiem Eiropā un vajadzētu īpaši atbalstīt tos, kas ekoloģiski apstrādā savus laukus? Paldies, Marija Arēna! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir četri jautājumi. Es pilnībā piekrītu Mairedai Magīnesai, kas teica, ka ļoti bieži tieši pesticīdu ražotāji konsultē lauksaimniekus. Nu, tās ir drīzāk tādas privātas dabas konsultācijas, bet ir jābūt patiešām uzticamiem zinātniskiem uh, ieteikumiem, kas ir pieejami visiem. Otrām kārtām, kā norisinājās šīs izvērtējums dalību valstīm, ir patiešām dalību valsts kam ir grūtāk transponēt šo direktīvu un informēt um, lauksaimniekus par ekoloģiskākiem pesticīdiem. Un eh, trešām kārtām, ja mēs runājam par importiem, tas arī ir minēts 7. šīs dienas darba kārtības punktā, tiek runāts par pesticīdu izmantošanu un par um, tādām vielām, uh, produktiem, kas tiek ievest no trešajām valstīm, un tur jau inspekcijas nav tik stingras, dažkārt tiek pievērts acis Tādēļ TRAD, eh, tātad tirzniecības ģenerāldirektorātam, ir aktīvāk jāsadarbojas ar lauksaimniecības ģenerāldirekciju, kas ir atbildīga par pesticīdu izmantošanu, lai būtu eh, tāda labāka sinerģija, lai nebūtu šo teksisko pesticīdu mūsu dalību valstīs jo tas eh, vēl lielākas grūtības radītu arī mūsu lauksaimniekiem. Ceturtām kārtām mums ir vairāk jāatbalsta lauksaimnieki un ir jābūt efektīvām alternatīvām ilgtspējīgai pesticīdu izmantošanai. Kā uh, mēs varētu mudināt arī šo īpašo rūpīguma pārbaudi veikt lauksaimniecībā? Paldies! Merci beaucoup. Uh, we move to Martin Orsic. Paldies, Horsič kungs. Thank you very much. Uh, and... Uh, Paldies. Paldies. Uh, revizijas palātai par šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka būtu labāk, ja šis ziņojums būtu bijis detalizētāks ar konkrētiem piemēriem, kas notiek katrā dalību valstī. Uh, Jā, datu trūkums uh, ir nopietna problēma. Mums patiešām ir jādemonstrē arī sabiedrībai, kas notiek, kādi pesticīdi tiek izmantot, kurā dalību valstī. Jo daudzi ir no diena satraukti un it sevišķi arī lauksaimnieki, kas ir tikai normāli. Uh, Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, bet vēl kāds aspekts. Mēs neskatāmies tikai pagātnē, ir jādomā par nākotni, par to, kāda izskatīsies mūsu KLP eh, turpmāk kā mēs tiksim galā ar šīm problēmām. Mums ir nepieciešams pietiekam daudz finansējuma, runājot par eh, drošāku alternatīvu laišanu tirgu. Protams, ir jābūt arī labākai šai cīņai pret eh, augu slimībām. Uh, bet arī ir jābūt pietiekamai motivācijai lauksaimniekiem, lai viņi vēlētos to visu īstenot, eh, lai viņi vēlētos īstenot šo ilgtspējīgu risku pārvaldību. No kurienes tad nāk šis finansējums? Ir jāparūpēs, lai vairāk tiktu finansēta tieši tāda mm, ilgtspējīga eh, saimniekošana. Un visu beidzot, mums ir jāapzinās, ka mēs nerunājam tikai par obligātiem un saistošiem uh, noteikumiem, kas attiecas uz uh, sabiedrības veselību, uz ekoloģiju, ir jābūt starpdisciplinārai pieejai un uh, standartiem attiecībā uz veselības aizsardzību un ekoloģiju ir jābūt vienādiem gan šeit, gan arī tajās valstīs, no kurām importējam produktus. Paldies! <coughs> um, two speakers for the Greens, and I'm Paulus. Divi runātāji zaļo grupas vārdā - Paulus kundze. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies arī revīzijas palātāji par to, ka tā mūs iepazīstināja ar šo tik svarīgo ziņojumu. Tas ir ļoti informatīvs, un visa šī informācija mums ir patiešām vajadzīga, lai mēs varētu uh, panākt, ka zaļais kurs patiešām tiek īstenots. Kaut galā šeit nav runa tikai par klimatu, bet arī par biodaudzveidību un par ilgspējību. Man ir pāris jautājumu un arī pāris komentāru. Pirmais attiecas uz statistiku par pesticīdu izmantojumu. Līdz šim mēs mērām, ja tā varat teikt, tādas muļķīgas tonnas. Ja mēs paskatāmies uz uh, aktīvajām vielām, tad uh, mēs itin vienkārši varam redzēt, ka attiecīgo aktīvo vielu pielietojums var būt ļoti atšķirīgs, jo galu galā toksiskuma līmenis neatbilst, uh, nav vienāds uh, visām aktīvajām vielām. Tātad, ja runa par antibiotikām, tad zinātnē tiek runāts par dienā lietojamo daudzumu. Es domāju, ka attiecībā uz pesticīdiem mēs varētu darīt to pašu. Tad mēs redzētu, ka kaut arī oficiālajā statistikā tiek minēts, ka mēs esam izmantojuši mazāk pesticīdu, mm, īsnībā mēs tos esam izmantojuši vairāk, tāpēc, ka arvien vairāk tiek izmantoti neonikotinoīdi. Šeit šīs aktīvās vielas tiek izmantotas ļoti zemās dozās, tāpēc, ka toksiskuma līmenis ir daudz augstāks. Varbūt eh, mēs varētu mainīt eh, šo statistiku par eh, pesticīdu izmantojumu lauksaimniecībā. Otrais. Vai jūs piekrītat, ka mums ir pareizie indikātori, kas ļautu mums izmērīt ietekmi uz uh, biosistēmu. Šeit nav runa tikai par mērījumiem, teiksim, pesticīdu aktīvās vielas vai arī um, atlieku nonākšana ūdens ceļos un citur. Uzskatu, ka mēs uh, nepietiekami izvērtējam biodaudzveidīgumu lauksaimniecības teritorijās tiek veikts izvērtējums, bet tas nav sasaistīts ar pesticīdu izmantojumu, vismaz man tā šķiet. Esmu sazinājusies ar Eiropas vīdes aģentūru, un viņiem ir patiešām uztraucoši dati par biodaudzveidīgumu, jo īpaši lauksaimniecības zonās. Domāju, ka tas varētu būt saistīts ar pesticīdu izmantojumu šajās teritorijās. Šeit es atgriežos pie aizsargājumām zonām. Daži pesticīdi ir aizliegti Natura 2000 uh, floras un faunas areālos, bet eh, kopumā šie pesticīdi nav aizliegti aizsargājumās zonās. Un, ja mēs runājam ar pilsoņiem, tad eh, tiek runāts, nu jā, te runa par eh, habitātu un, protams, pesticīdi netiek izmantoti, bet viņiem nav taisnība, pesticīdus var šajās zonās izmantot. Dažiem pesticīdiem var saņemt atļauju. Un par šīm atļaujām ļoti reti runā nacionālajās iestādēs. Jūsu ziņojumā arī atradu, ka netiek piemērotas eh, sankcijas, ja tiek eh, pārkāpti augu aizsardzības eh, līdzekļu noteikumi. Varbūt varētu uzsākt pārkāpumu procedūru, ja valsts neievēro šos noteikumus vai arī nenodrošinā šie noteikumi tiktu ievēroti. Jūsu ziņojuma 11. lapusē es atradu tādu netiešu norādi, ka Vācija, mana valsts, vēl nav īstenojusi jauno pesticīdu rīcības plānu. Gribētu zināt, vai tas atbilst patiesībai un vai jums ir rekomendācijas, kā to varētu labot. Un tagad pēdējais Es eh, vēlējos pateikties Martinam Hoizigam par to, ka viņš ir sācis runāt par šiem jautājumiem. Šeit nav runa tikai par eh, pesticīdu aizliekšanu, galu galā ir jādomā arī par pesticīdu importēšanu, par attiecīgajiem tirzniecības nolīgumiem un par pārtikas produktiem. Vai jūs uzskatāt, ka nebūtu pareizāk aizliegt pārtiku? kas satur pesticīdus. Tātad tā jau ir aizliegta Eiropas Savienībā, bet vajadzētu to paredzēt arī tirzniecības līkumos un domāt par tirzniecības ķēdēm. Paldies! Priekšādātāja Meces kundze, man ir trīs jautājumi. Vēlreiz liels paldies par šo ziņojumu. Vēl viens ļoti vērtīgs un svarīgs ziņojums, ko mums ir sagatavojis revīzijas palāta. Jūs jau norādījāt, ka komisija nav spējusi līdz šim uh, piemērot attiecīgus pasākumus, lai eh, KLP ļautu samazināt pesticīdu izmantojumu. Kādi stimuli jūsuprāt būtu vajadzīgi, lai samazinātu pesticīdu izmantojumu un lai mēs varētu ievērot integrētu pesticīdu izmantošanas politiku. Tāpat arī gribētu zināt, eh, kas attiecas šeit uz uh, lauksaimniecības teritorijām un fermām. Galu galā ir jāatcerās arī par šo stratēģiju, kas eh, tika pieņemta Farm to Fork programmas ietveros. Tāpat arī es gribēju runāt par pesticīdu sajaukumiem, tātad dažādu pesticīdu izmantojumu vienlaicīgi. Mums nav vajadzīgā izvērtējuma un varbūt uh, šeit vajadzētu piemērot uh, piesardzības uh, principu, tātad iepriekšēju piesardzību. Jūsu ziņojuma secinājumos uh, neredzēju ieteikumus piemērot šo principu biežāk. Un tagad pēdējais. Īstī nesapratu no jūsu ziņojuma, kas notiek ar ilgtermiņa toksiskumu un vielu mm, ietekmi uz uh, vēža attīstīšanos, uz reproduktīvo veselību, endokrīno sistēmu. Tātad ir runa par jaunajiem pesticīdiem. Vajadzētu veikt ilgtermiņa ietekmes izvērtējumu. Tātad tie bija mani trīs jautājumi. Paldies! Goja grupas vārdā Hazekampas kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies uh, arī revizijas palātāji par šo ļoti vērtīgo ziņojumu ar labiem ieteikumiem. Uh, Un eh, no šī parlamenta gribētu arī aicināt eh, šos eh, ieteikumus arī īstenot. Man ir konkrēti jautājumi par lietoto definīciju par IPM integrēto slimību pārvaldību. Nīderlandē definīcija ir tik plaši formulēta, ka saskaņā ar valdības un arī zemnieku teikto, kas lieto pesticīdus, uh, Eh, sēklu pārklāšana ar ķīmiskiem pesticīdiem, piemēram, neonikotinīdiem, arī tur ietilpst. Tātad eh, šī koncepcija, kas sākotnēji tika paredzēta, lai um, samazinātu ķīmisko augu eh, slimību apkarošanas līdzekļu lietošanu vai ierobežot to, un tos izmanto tikai tad, kad citādi nevar. Tagad šī koncepcija katrā ziņā Nīderlandē tiek īstenota tā, ka ķīmiski līdzekļi vēl tiek nostiprināti to lietošanu, un tad mēs runājam arī par neonikotinoīdiem, kuri ir uh, vieni no uh, kaitīgākajiem pesticīdiem. Kā jūs to vērtējat? Vai jūs piekrītat, ka uh, sēklu pārklāšana uh, Um, ar ķīmiskām vielām nedrīkstētu ietilpt IPM un kas, jūsuprāt, ir nepieciešams, lai mainītu uh, gan politiku, gan likumdošanu, lai uh, mēs uh, sasniegtu tādu tiešām ilgtspējīgu IPM definīciju un to arī nostiprinātu. Paldies! Thank you, Mikolas, for the go. Lielas paldies, Mikolas, govārdā. Paldies, priekšādātāji! Es uh, parasti nepiekrītu Marijai Maginesai, mūsu politiskā nostāja ļoti atšķirīga, bet, eh, ja runa par pesticīdu pārdošanu, īrijā viņai ir pilnīgi taisnība. Cilvēkiem, eh, cilvēki, kas eh, rekomendē produktu izmantojumu, īstenībā ir tie paši, kas pārdod šos produktus. Tātad viņiem ļoti interesē šo produktu pārdošanas rādītāji. Ja runa par revīzijas palātu, tad Cik tālu saprotu, tad revīzijas palāta var vienkārši paskatīties, kas ir noticis. Viņi nevar īsti ieskatīties nākotnē, bet varbūt es maldos. Gribēju arī saprast, kā tieši revīzijas palāta var izvērtēt sabiedrības labumu. Uzskatu, ka tas nav izmērāms naudā. Ja mēs vēlamies, lai lauksaimnieki neizmantotu pesticīdus, tad tas noteikti daudz maksās. Ja pesticīdi netiek lietoti, tad parasti var iegūt mazāk produktu un ir vajadzīgs vairāk darba. Lai mēs varētu palīdzēt lauksaimniekiem to izdarīt, tad tas, protams, mums maksās daudz. Varbūt revīzijas palāta varētu paskatīties, kā šo sabiedrības labumu mēs varētu iegūt un cik daudz tas izmaksātu. Protams, mēs varam iegūt šo labumu, bet tas parasti balstās uz brīvprātību, un šeit valsts nav iesaistīta. Pašlaik arī Eiropas Savienība šeit eh, nedod nekādus stimulus. Mans jautājums ir, kā mēs varētu izmērīt eh, šo sabiedrības labumu naudā. ETP e bija tikai divi runātāji, un Magineses kundze gribēja vēlreiz izteikties, tāpēc arī viņai došu vārdu. Liels paldies, ka devāt man iespēju vēlreiz izteikties. Uzskatu, ka šīs sarunas ir patiešām svarīgas. Šeit nav nekādas šķelšanās starp politiskajām grupām. Mēs patiešām gribam panākt kaut ko labu mūsu pārtikai. Varbūt pašlaik mēs nerīkojamies pārāk aktīvi, bet es zinu, ka īrijā ir. Ja, ir lauksaimnieku, un iespējams tāda ir arī citur Eiropas Savienībā, kur viņi izmanto konservācijas lauksaimniecību. Tātad viņi visu laiku izmanto šo teritoriju, viņi um, interesējas par biodaudzveidīgumu, un viņi to dara tāpēc, ka viņus interesē ekoloģija un uh, viņus interesē. Um, kvalitatīvas pārtikas ražošana. Mums vajadzētu viņiem kaut kā palīdzēt, es arī lauksaimniecības komitejā par to runāju. Es biju kādā mm, augļu saimniecībā, vasarā, un viņi ir pārtraukuši izmantot pesticīdus. Viņi izmanto citu skaitēkļu, skaitēkļu apkarošanai. Mēs īsti nepalīdzam lauksaimniekiem, un arī daudzai no kolēģiem to norādīja. Tātad te ir runa par importu. Nu, jā, mēs varam aizliegt produktus Eiropā, te viss ir kārtībā, bet kāpēc mēs varam importēt šeit sastāvdaļas, kas vēlāk var nonākt pārtiku barībā? Mums vajadzētu domāt arī par trešajām valstīm. Lauksaimnieki uzskata, ka šī politika ir nekonsekventa, un viņiem ir pilnīga taisnība. Varbūt mēs varētu sadarboties politisko grupu vārdā lai, mm, mm starpā, lai piespiestu Filu Hoganu nodrošināt šo konsekvenciju. Esmu dzirdējis, ka komisāri saka, ka mēs nevaram ne uz ko uzstāt, tas ir ārpus mūsu kontrolas, mēs varam uh, uzlikt aizliegumus tikai Eiropas Savienības iekšienē. Bet, ja mēs patiešām gribam kaut ko darīt, ja mūs uztrauc eh, šie pesticīdi Eiropas Savienībā, mums vajadzētu uztraukties par tiem arī ārpus mūsu robežām. Mums vajadzētu būt vienotiem. Jute? Liels paldies! Att lyssna på kollegor från olika partier och partigrupper som så tydligt säger att det behövs en förändring här. Jā, kolēģiem no dažādajām politiskajām grupām bija iespēja izteikties un visi uzsver, ka ir kaut kas jāmaina. Es gribētu pateikties revīzijas palātai. Jau viss tā. Otrais mēģinājums. Tātad. Es vēlētos eh, sākumā pateikties eh, revīzijas palātē par šo sagatavoto ziņojumu un liels paldies arī par kvalitatīvajām debatēm šajā sanāksmē. Šķiet, ka mums eh, ir daudz kopēja visās politiskajās grupās, proti mēs eh, vēlamies kaut ko izdarīt, mēs vēlamies nodrošināt pārmaiņas šajā jomā. Tātad, ja runa par pesticīdiem un pesticīdu atliekām, tad Tie nav ilgtspējīgi nedz ekosistēmām, nedz arī mūsu veselībai. Tas ir arī apdraudējums biodaudzveidīgumam. Mums vajadzētu to uztvert daudz nopietnāk. Tieši tāpēc esmu ļoti apmierināta dzirdēt tādu vienotību mūsu vidū. Mums eh, nevajadzētu pieļaut pesticīdu importu, ja šie paši pesticīdi šeit tiek aizliegti. Te ir runa gan par konkurenci, gan arī par apdraudējumu mūsu ekosistēmai. Mums vajadzētu izteikties daudz skaidrāk, norādot uz šīm saiknēm. Gal galā te ir runa arī par kopējo lauksamniecības politiku. Vajadzētu nodrošināt, lai ir vairāk stimulu mm, cilvēkiem, lai viņi patiešām vēlētos ieviest pārmaiņas. Es īsti nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienībai līdz šim nav izdevies to mainīt. Tas nozīmē, ka mums trūkst instrumentu. Lielas paldies par šo ziņojumu, un es uh, priecājos, ka mūsu komitejā esam tik vienoti. Ups. Merci. Je, je me mets sur la liste des... Liels paldies arī pats sevis miekļāvis runātājs sarakstā. Vispirms eh, liels paldies eh, revīzijas palātai par šo ziņojumu. Pirmkārtām šis ziņojums ir sastādīts īstajā brīdī, un tas ir arī ļoti skaidrs. Šajā ziņojumā ir uh, priekšlikumi, kuriem piekrīt ne tikai šī komiteja, bet, manuprāt, arī vairākums Eiropas parlamentā. Mēs eh, to jau redzējām plenārsēdē, tad, kad mēs spriedām pār zaļā kursa rezolūciju. Mums būs iespēja atgriezties arī pie šī pašinstīvas ziņojuma, eh, ko mēs gatavojam par stratēģiju Farm to Fork, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt arī par kopējo lauksaimniecības politiku. Uh, Ja mēs varam kaut kā sasaistīt pesticīdus un uh, lauksaimniecības uh, politiku, tad tās ir šīs uh, ekoshēmas uh, KLP ietveros. Mēs jau vairākus gadus nosodām to, ka nav saiknes starp šīm divām politikām. Mums vajadzētu patiešām padomāt par to, kā nodrošināt uh, dažādus nosacījumus un arī stimulus, lai lauksaimnieki mainītu iedibināto praksi. Tieši tāpēc es atbalstu jūs sagatavoto ziņojumu, un es domāju, ka Eiropas parlamentā ir vajadzīgais vairākums, lai mēs par to iestātos. Otrais, par ko es vēlējos runāt, ir imports. Varbūt šis jautājums vairāk attiecas uz Eiropas komisiju, nevis uz jums. Uh, redzu, ka zālē ir arī eh, Santē ģenerāla direktorāta pārstāvji. Atļaušos viņiem dot vārdu pēc tam, kad būs izteicies eh, revīzijas palātas pārstāvis. Kā jau tika minēts, Pašlaik eh, Eiropas komisijā tiek runāts par šiem jautājumiem, tie ir iesaistīts gan tirsniecības, gan agrī, gan sāntē ģenerāldirektorāts. Es domāju, ka mēs varētu šeit iesaistīt visus atbildīgos komisārus. Mēs varētu viņiem norādīt, ka Eiropas parlamentā ir milzīgs vairākums, kas apvieno gan Maginesas kundzi, gan Volasa kungu, un mēs varam līdz ar to atbalstīt eh, noteikumu uzlikšanu lauksaimniekiem un arī, arī importam. Tāpat arī ir jādomā par eh, tiesisko bāzi. Jā, es, protams, saprotu, ka, ja runa par Indonēziju, Brazīliju, valstīm, no kurām mēs eh, importējam produktus, ja šīs valstis vēlas aizsargāt savu biodaudzveidīgumu, tās to var darīt. Taču, ja mēs eh, gribam kaut kādā veidā pārdot šo savu politiku mūsu lauksaimniekiem, ja mēs vēlamies sākt rīkoties, tad mēs nevaram balstīties tikai uz juridiskiem argumentiem. Mēs nevaram noliegt šo problēmu. Eh, Trade ģenerāldirektorāts jau izteicās, eh, šī problēma patiešām pastāv, bet eh, nedrīkstētu teikt, ka šīs problēmas dēļ mēs neko nedarīsim. Ziniet, ka jums ir Eiropas parlamenta atbalsts. Mums ir kaut kādā veidā jāatrod risinājums. Uh, Nu, tagad uh, izteikšos kā priekšsēdētājs, došu jums tagad vārdu uz kādām piecām, septiņām minūtēm. Mēģiniet atbildēt uz jautājumiem, kas attiecas uz jums, un pēc tam došu vārdu arī Sāntē ģenerāldirektorātām. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu atbildēt uz Volisa kunga jautājumu. Tātad, kāds ir revidentu mandāts, ko mēs varam darīt attiecībā uz sabiedriskā labuma izvērtēšanu. Vēlos norādīt, ka tā nav revīzijas palāta, kas nosaka mērķus un kas nosaka politiku kā tādu. Šeit vairāk būtu atbildīgas institūcijas, bet revīzijas palātai vajag izvērtēt vai šie mērķi tiek sasniegti, vai izvēlētās programmas eh, ļaus mums to darīt, un tāpat arī mums ir jāizvēlas attiecīgie kontrolas līdzekļi. Mums ir arī vajadzīgi dati, lai mēs varētu šo politiku iedibināt. Iespējams, es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču es vēlētos pateikties visiem, kas izteicās. Es redzu, ka šis eh, temats jūs interesē, un kā jau jūs minējāt, eh, par to mēs runājam arī īstajā brīdī. Tagad atbildēšu uz Magineses kundzes eh, jautājumu par konsultatīvo sistēmu. Šis ir viens no principiem, kas tiek pielietots integrētajā kaitēkļu pārvaldībā, bet, protams, ka komisijai un dalību valstīm kopā ir jādefinē, vai šajos rīcības plānos patiešām ir iekļauta šī integrētā pārvaldība. Jā, protams, pastāv šie vispārīgie principi, bet kopš 14. gada šie principi ir obligāti, un tieši tāpēc visām iestādēm dalību valstīs un arī visiem zemniekiem ir jāsaprot, kas tieši viņiem ir jādara, lai viņiem neuzliktu sankcijas. Mūsu ziņojumā mēs norādām, ka nedz zemniekiem, nedz iestādēm ir skaidrs, ko šī integrētā pārvaldība īsti nozīmē. Tā netiek definēta nacionālajos plānos, un komisija tikai no 16. gada ir sākusi brīdināt dalībvalstis, ka tām ir jāuzlabo savi nacionālie rīcības plāni. Tagad par Novākas kundzes jautājumu par eh, trešo valstu importēto produktu pārbaudēm. Uh, Mēs esam veikojuši atsevišķu revīziju par ekoloģisko pārtiku, un šeit mēs redzam, ka komisija ir veikusi dažas pārbaudes arī trešajās valstīs, bet iespējams, ka šīm pārbaudēm nepietiek, un varbūt šīs pārbaudes vajadzētu stiprināt, ja mēs patiešām gribam teikt, ka ekoloģiskās pārtikas imports no trešajām valstīm eh, patiešām ir ekoloģiskās pārtikas imports. Tagad Šaidrava kungs šķiet uh, arī uzdeva kaut ko ļoti līdzīgu, varbūt turpināšu ar Arenas kundzes jautājumu. Tātad uh, privātie uzņēmumi, par to arī runājama Gineses kundzē, mēs noteikti atbalstītu šādus publiskus konsultāciju dienestus, un zināmā mērā tie jau pastāv dalībvalstīs. Pats svarīgākais attiecībā uz alternatīvām ir tas, ka mums ir jāsaprot, ko tieši zemnieki var izmantot, ja šie riskantie pesticīdi tiks uh, aizliegti, kādu praksi zemnieki varētu iedibināt. Tāpat arī mums ir jāsaprot, vai ir šādi mazāk riskantie pesticīdi un vai tie ir pieejami. Īstenībā mums ir tikai 3% šādu pesticīdu pēc desmit gadu izmantojuma. Iespējams, ka vajadzētu veikt vairāk pētniecības, lai atklātu jaunus zema riska pesticīdus. Ļoti vienkārši ir kaut ko aizliegt, bet ja pēc šī aizlieguma nav nekādu alternatīvu, tad lauksaimniecībā varētu parādīties melnais tirgus. Hoizikā kunga jautājums par datiem dalībvalstu līmenī. Mēs esam norādījuši, ka dažas dalību valstis, piemēram, Francija, uh, publicē datus par katru aktīvo vielu, bet pat, ja viņi ziņo par šiem datiem Eirostatam, Eirostat šos datus apkopo un saliek kopā, un tas patiešām mums neļauj veikt atbilstīgu analīzi. Eiropas revīzijas palāta nevar n, sākt eh, apkopot datus, galu galā mums neļaus publicēt šos datus Eirostat. Mums vajadzētu uh, mainīt normatīvos aktus, lai Eurostat varētu publicēt datus par katru aktīvo vielu. Tad arī mēs varētu saprast, kas īsti notiek attiecībā uz pesticīdu izmantojumu. Paulus kundzē uzdeva vairākus jautājumus. Viens par izmantoto pesticīdu daudzumu. Mūsu ziņojumā mēs norādām, ka mums ir harmonizēti riska indikatori, un saskaņā ar rezultātiem, ko ir aprēķinājusi komisija, tāda pesticīda ir samazināta par 20%. Bet eh, šie harmonizētie riska indikātori ir saistīti tikai ar tiem pesticīdiem, kas bija neapstiprinātajā grupā, un eh, zemnieki šos pesticīdus nevarēja iegādāties tirgū. Mēs īsti nezinām, vai izmantoto pesticīdu risks ir samazinājies vai nē. Tātad ar šo indikātoru mēs to nevaram izvērtēt. Tieši tāpēc mēs rekomendējam komisijai uzlabot harmonizētos riska indikātorus. Ja ir runa par pesticīdu ietekmi uz biodaudzveidīgumu, mēs pašlaik veicam divus, divas revīzijas par intensīvo lauksaimniecību un par aputeksnētājiem. Šie ziņojumi būs gatavi maijā un jūnijā. Tagad par pesticīdu izmantojumu aizsargātās teritorijās. Mēs eh, par šo jautājumu runājam eh, revīzijā par apoteksnētājiem. Par pārkāpumu procedūrām. Protams, ka nacionālajie rīcības plāni ir jāuzlabo, lai mēs eh, saprastu, ko tieši nozīmē integrētā pesticīdu pārvaldība. Mums vajadzētu panākt, lai to varētu uh, ieviest dalībvalstīs. Šeit vajadzētu piemērot papildu kritērijus. No otras puses, um, lauksaimniekus var sodīt par integrētās uh, pārvaldības nepiemērošanu. Dalībvalstis bieži vien neko nedara lietas labā. Mēs esam norādījuši uz lietu Nīderlandē, kur varas iestādes ir atklājušas, ka 20% lauksaimnieku uh, nav nekādu datu par pesticīdu izmantošanu, bet nekādi sodi nav tikuši piemēroti. Mētas kundze uzdeva jautājumu, kā mēs varam pārbaudīt, vai kas tieši notiek lauksaimniecībā. Tie ir runa par dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir uh, jāievieš pasākumi, tie ir jāapraksta to rīcības plānos. Piesardzības pieeja, protams, ka alternatīvas ir ļoti svarīgas, mums vajadzētu pie tā strādāt vairāk, pirms mēs aizliegsim visus riskantos pesticīdus. Un, ja runa par ilgtermiņa ietekmi uz toksiskumu, tad šajā revīzijā tas netika apskatīts. Hazikamps kundzei norādīja, ka Nīderlandē ir ļoti vispārīga definīcija par integrēto kaitēkļu pārvaldību. Un šeit dalībvalstīm pašām vajadzētu precizēt eh, savos nacionālajos rīcības plānos, vai tie patiešām atbilst Eiropas Savienības noteikumiem un vai tiek nodrošināta integrētā kaitēkļu pārvaldība. Ja runa par pārējiem jautājumiem, tad, manuprāt, tie vairāk attiecas uz komisiju, vai tie ir arī komentāri no jūsu puses, bet, ja esmu ko piemirsis, lūdzu atkārtojiet savu jautājumu. Paldies! Ja deputāti piekrīt, tad došu vārdu tagad komisijai, Sāntē ģenerāldirektorātam mēs varētu uzsākt, es atvainojos, pabeigt šīs pirmās debates un pēc tam arī turpināt ar nākamajām, tāpēc, ka daudz jautājumu ir savstarpēji saistīti. Došu vārdu tagad Jurišas kundzei, lai viņa atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, un pēc tam arī došu viņai vārdu, lai viņa sāktu otrās debatas. Uh, Lielas paldies, uh, priekšsēdētāji! Ja drīkst, varbūt par ilgspējīgo lietošanu varētu dot vārdu kolēģim, jo viņš pie šiem jautājumiem strādā, un, ja atļausiet, tad es pēc tam um, par pārējo runāšu. Jā, paldies. Eh, paldies arī revīzijas palātē par šo te ziņojumu. Komisija atbalsta ziņojumu rezultātus, un mēs cieši sadarbojāmies ar revīzijas palātu pie šī ziņojuma strādājot. Un tagad mēs raugāmies uz to, kādi tiek ieteikumi izteikti šajā ziņojumā, un tas nāk īstajā laikā. Uh, Gribam uzsvērt, ka viens no zaļā kursa un no lauka līdz šķīvim mērķis ir pesticīdu ilgspējīga lietošana un papildus uh, pasākumu uh, lietošana, lai uh, samazinātu risku sabiedrības veselībai un videi. Un uh, rīcība arī uh, tiks saistīta ar uh, palāts ieteikumiem. Uh, Sākumā gribētu teikt, ka mēs uzskatām, ka ir būtiski eh, samazināts risks, kas izriet no augaisardzības līdzekļiem eh, pēdējo desmit gadu laikā, bet eh, mēs saprotam, ka ir jādara vairāk, jo var sasniegt vēl vairāk. Mēs zinām, ka integrētā kaitēkļu pārvaldība ir svarīgs aspekts un var darīt vairāk, lai jo īpaši dalībās līmenī to labāk ieviestu. Mēs, protams, arī esam uh, aktīvi diskutējuši ar uh, lauksainicības ģenerāla direktorātu, um, lai uzlabotu ilgtspējību KLP, un arī esam ar NV ģenerāla direktorātu runājuši par ekosistēmu monitoringu. Uh, Es nezinu, vai varu atsaukties uz visiem minētiem punktiem, bet uh, centīšos tomēr um, lielāko daļu jautājumu iekļaut, un tad Sabīna varētu runāt par importu no trešajām valstīm, un agrī ģenerāla direktorāta uh, kolēģis varētu runāt par KLP. Viena lieta, ko virkne deputātu uzsvēra, bija īstenošana un pārkāpumi. Uh, Mm, pēc šī eh, ziņojuma pieņemšanas tagad eh, šī direktīva ir um, oficiālās kontrolas regulas eh, sastāvdaļa un dalību valstīm ir visi instrumenti, kas tām ir nepieciešami, lai īstenotu šos likumdošanas aktus vai arī vērstos pret tiem, kas pārkāp šīs prasības. Uh, Viens no jautājumiem, ko mēs pētām, ir tas, kā dalība valstis īsteno direktīvu, tiek veiktas revīzijas, un uh, mēs uh, sadarbojamies ar dalību valstīm, uh, tad, kad tiek atklāti pārkāpumi, lai uzlabotu ieviešanu, un mēs arī izskatām tālāku rīcību arī, tā skaitā, iespējama pārkāpuma procedūra. Viens no ieteikumiem par harmonizētiem riska indikatoriem un indikatoru uzlabojumiem uh, Eh, pat pirms eh, palātas eh, izteikšanās mēs jau sapratām, ka indikātori ir jāuzlabo, un mēs cenšamies tagad pētīt, kā to izdarīt. Un tas ir lielā mērā saistīts ar pieejamiem datiem. Mums ir bijušas plašas diskusijas ar Eurostat par datu vākšanu, par pesticīdu statistikas regulu, kas ir likumdošanas bāze šīm aktivitātēm. Un galvenais, ko mēs viņiem sakām, ir tas, ka uh, Mums ir eh, jābūt pieejai dezagregētiem datiem, eh, datiem no katras dalībvalsts, lai mēs varētu pieņemt eh, lēmumus balstoties uz detalizētiem skaitļiem un faktiem, nevis uz apkopotiem skaitļiem. Mums ir vajadzīga arī noderīgāka informācija par lietojumu uh, Un tik līdz mums būs detalizētāka informācija par lietojumu, tad varam uh, izstrādāt uh, precīzākus indikātorus par uh, um, dozām, par lietojumu apjomu, un šobrīd mums nav vajadzīgā informācija. Runājot par ieviešanas um, uzlabošanu, runājot par IPM, um, jau tiek atzīts, ka neatkarīgs uh, uh padoms un uh, um, neatkarīga ekspertīze ir ļoti svarīga un ir jāapmāca cilvēki, kas to varētu darīt. Mēs raudzīsimies, kā varētu stiprināt uh, neatkarību, uh, apmācību, uh, konsultāciju apjomu, ko varētu sniegt šajā jomā attiecībā uz ķīmisko viellietojumu. Ja nemaldos, bija konkrēts jautājums par uh, Vācijas nacionālo rīcības plānu uh, no lauka līdz galdam ietvaros uh, mēs uh, runāsim arī par ilgspējīgu lietojumu direktīvas īstenošanu un par nacionālo rīcības plānu izvērtēšanu, kas ir dalība valstīm. Un tas jums, protams, dos vairāk informācijas, detalizētāku informāciju. Un uh, Nacionālais rīcības plāns Vācijai ir iesniegts, un tad attiecīgi prasības ir izpildītas. Tagad Digi Agrī lūdzu. Liels paldies! No agrī perspektīvas uh, varētu censties apkopot uh, atbildes uz dažādiem jautājumiem par KLP. Bija vairāk jautājumu, bet būtībā iezīmējās divi jautājumi. Kā KLP var palīdzēt uh, um, panākt, lai lauksaimnieki uh, ilgtspējīgi lietotu um, pesticīdus? Es domāju, ka mums ir jānošķir e, tagadējā KLP un nākotnes KLP. Varu arī vēlāk pastāstīt, kāda būs nākamā KLP, bet tagadējā kopējā lauksainizības politika jau atzīst, ka e, pesticīdu ilgtspējīga lietošana ir ļoti svarīgs jautājums un dod ieguldījumu direktīvas e, īstenošanā. Uh, ar dažādiem instrumentiem. Viena ir šķērs atbilstība, un tur ir uh, saikne starp maksājumiem un uh, pesticīdu likumdošanas ievērošanu. Lauksaimnieku konsultācijas sistēmas arī ir uh, daļa no KLP. Dalībvalstīm ir jāsniedz uh, um, konsultācijas un arī par SUD un IPM. Uh, un par tiešiem maksājumiem, kas ir uh, diezgan nozīmīgi lietojot pesticīdus. Uh, augļu un dārzeņu darbības programmas iekļauj vides komponentus, un IPM tur ir svarīgs elements. Mēs atbalstām un regulējam KLP uh, bioražošanu, un otrajā pīlārā, kā jūs zināt, ir finansēšanas iespējas um, lauksaimniecības un vides pasākumiem, tur ir um, pētniecība, uh, konsultācijas, un tas viss dod ieguldījumu pesticīdu ilgtspējīgā lietošanā. Tas notiek jau tagad. Nākotnē mēs vēlamies turpināt stiprināt šo ieguldījumu ar mūsu priekšlikumu. Uh, un, piemēram, nākotnes nosacījumos tagad būs iekļauti jau visi SUD eh, noteikumi, šīs direktīvas noteikumi, pārredzot dalībvalstīm iespēju piesaistīt eh, maksājumus eh, dažādu nosacījumu izpildēji. Tas pilnīgi noteikti ehm, Um, uzsvers lauksaimniekiem, ka šīs prakses ir jāievēro, jo citādāk viņiem varētu samazināties um, maksājumi. Nosacījumus uh, papildinās uh, stimulējoši pasākumi, kā Fāna kungs, jūs atsaucoties uz ekoshēmām, jā, tā ir nozīmīga iespēja izmantot pirmā pīlāra līdzekļus ilgtspējīgas pesticīdu liešotāšanas attīstībai. Tas būs pieejams dalību valstīm. Ir otrā pīlāra maksājumi. Tur ir lielāka elastība dalību valstīm, un dalību valstis tad varēs izstrādāt savas stratēģijas, lai tieši sasniegtu konkrētos mērķus, tā skaitā arī e, pesticīdu ilgspējīgas lietošanas mērķi. Mēs tātad uzskatām, ka Tam ir potenciāls uh, vērst plašumā pesticīdu um, ilgspējīgu lietošanu papildus uh, juridiskiem ietveram. Runājot par konsultācijām, jeb ja padomiem, jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Lauksaimniekiem ir nepieciešami padomi par to, kā labāk ieviest labo praksi pesticīdu ziņā, Tagadējais lauksaimnieku konsultāciju dienests KLP ietvaros jau iekļauj SUD ilgspējīgas lietošanas direktīvu. Tātad eh, lauksaimnieki var prasīt padomu savām nacionālajām iestādēm attiecībā uz pesticīdu ilgspējīgu lietošanu, un tur ir iekļauts arī IPM. Uh, Kā tas tiek vērtēts? Magdienesas nu, kundzei bija tāds jautājums, kā to izvērtē, um, kā tiek izvērtēta dalībvalstu ieviešana. Šobrīd mēs veicām pētījumu, lai to novērtētu, un mēs rezultātus prezentēsim pēc vairākiem mēnešiem. Un mēs diskutējam ar dalību valstīm, mums jau ir plānot šo me, um, gadu seminārs par to, un finansējums jau ir pieejams dalību valstīm, lai finansētu konsultatīva dienesta izveidi vai uzturēšanu, un Arenas kundze, jūs varētu noslēgt savu uzstāšanos, tas būtu labi. Jā, tātad Arenas kundzes jautājums par mm, neitrāliem padomiem. Šis princips jau ir iekļauts um, lauksaimnieku konsultāciju sistēmā, un tas arī konkrēti tiks uzsvērts mūsu priekšlikumā, un mēs uh, sagaidām, ka parlaments mūs arī atbalstīs šajā ziņā. Paldies! No, thank you. Paldies! Vēlreiz paldies, ka devāt man vārdu, un uh, es uzreiz pievērsīšos uh, uzdotiem jautājumiem, ja drīkst. Sākumā tikai gribēju sniegt pārskatu par to, kāda ir situācija ar refit eh, novērtējumu attiecībā uz pesticīdu regulējumu. Jūs jau dzirdējāt, ka eh, mēs strādājam vairākos virzienos. Šobrīd ir zaļais kurs, eh, no lauka līdz galdam stratēģija. Tā ir tā viena lieta, ko mēs darām. Mēs gatavojamies publicēt refit novērtējuma uh, rezultātu ziņojumā padomai un parlamentam kopā ar no lauka līdz galdam stratēģiju un arī ar otro ziņojumu par ilgspējīgas īstenošanas direktīvas uh, novērtējumu. Mums ir šī pakete, tātad, kur mēs uh, to vēlam visus, vēlamies visu savienot ar uh, mērķiem, kas ir zaļajā kursā. Refit uh, ziņojums parlamentam un padomēji Uh, pilnībā um, stāstīs par refit novērtējumu pētījumu un tik ņemtas arī Eiropas parlamenta paustās bāžas divās rezolūcijās. Viena bija par atļauju procedūru un otra par uh, pesticīdu regulas īstenošanu. Ņemot vērā to, ka parlaments ir arī atzinis, ka mums ir uh, viena no striktākajām autorizācijas sistēmām pasaulē, bet e, viena lieta, kas ir pilnīgi jāuzlabo, pilnīgi noteikti jāuzlabo, ir e, efektivitāte un īstenošana. Tātad e, ieviešanas efektivitāte jāuzlabo. No vienas puses mēs varam apliecināt, ka regulas ir efektīvas, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi. Uh, Tās ir striktas, tur ir strikti um, certifikācijas kritēriji. Mēs ar prieku atzīmējam, ka aktīvo vielu procents ar uh, ļoti augstu kaitīgumu profilu ir ļoti zems, tie ir apmēram 2% no visām aktīvām vielām. Mēs uh, sagaidām, ka šis skaitlis vēl pazemināsies, bet uh, uh Mums, protams, ir jāturpina strādāt pie uh, atkarības samazināšanas no ķīmiskajiem pesticīdiem un pie pārējais uz mazāk riskantām vielām. Mēs strādājam, uh, lai samazinātu kavēšanos sistēmā. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem uh, mūsu darbā, pie kā strādāsim. Mēs arī uzlabojam riska novērtējumu procedūras. Uh, caurskatāmību. Mēs strādājam pie tā, lai riska novērtēšanas sistēma būtu caurskatāmāka. Un, kā jau es teicu, mēs tiešām plānojam uh, īstenot virkni pasākumu, kas um, risinās galvenās uh, problēmas, kas uzrādīsies refit no, novērtējumā, kā jau es teicu, efektivitāte un uh, mazāk atkarība no ķīmiskiem pesticīdiem. Tagad eh, par jautājumiem. No revizijas palātas dzirdējām, ka zemariska aktīvās eh, vielas un vielas, eh, kā, kā tādas tiek marķētas, tie ir apmēram 3% no pieejamajām vielām, un komisija jau ir veikusi virkni pasākumu, lai um, šādas vielas padarītu pieejamākas un lai tās tiktu attiecīgi um, marķētas, nosauktas. Un um, tas ir saistīts arī ar pārskat sistēmas kavēšanos. Uh, šobrīd tas notiek uh, dalībvalstu līmenī, jo, jo mēs uh, zinām, ka ir jau tirgu uh, vielas, kas uh, izpildīs šos te kritērijus, ka tās ir zema riska vielas, bet tā ir jāiziet vajadzīgās procedūras, lai to apstiprinātu. Labā attīstība ir tāda, ka no uh, desmit jauniem lietojumiem, kas parādās katru gadu, puse ir vai nu vielas, kuras mēs sagaidām, ka tās būs zema riska, vai tās būs bioloģiskas vielas. Tātad tādā izpratnē nozare, pesticīdu ražotāji ir sapratuši, uh, uz ko nākotnē būtu jāliek uzsvars. Tas tiek pilnībā pieņemts, tātad, kā jau teicu, mums process ir jāpātrina, bet uh, laimīgā kārtā 3% um, nav šis galīgais uh, skaitlis, tas ir labāks. Un tagad par importētajiem produktiem. Vienkārši izskaidrošu vienu lietu. Atlikumu uh, līmenis, šis MRL maksimālais uh, palieku līmenis uh, vienmēr ir tāds pats vienalga, vai mēs runājam par uh, Eiropas Savienībā ražotiem produktiem vai uh, ārpus ES ražotiem produktiem un importētiem. Tas ir līmenis, kas ir novērtēts no riska perspektīvas, kas ir noteikts balstoties uz eh, Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes veiktu riska pārbaudi. Un katrā gadījumā vienalga vai eh, vietējiem vai eh, importētiem produktiem uh, tie ir droši lietotājiem. Tātad runājot par patērētāju nekai, tātad drošību un uh, veselības aizsardzība šeit politika ir pilnīgi saskaņota. Protams, ir gadījumi, kad aktīvās vielas eh, vai nu eh, ne, nav apstiprināts Eiropā, tas var notikt, piemēram, jo nav pieprasījuma Eiropai ir eh, savādāki kaitēkļi nekā Eh, citā, pa, citās pasaules daļās, un tāpēc eh, nekad mums nav bijusi vajadzība apstiprināt kaut kādu um, augaisardzības līdzekli. Vai arī, piemēram, mēs neaudzējam um, šādus augus, dārzeņus, uh, kur šādu pesticīdu varētu lietot. Bet, um, kā jau es iepriekš skaidroju, vienmēr ir šī MRL uh, līnija, šis līmenis, kas ir noteikts, un tas uh, vienmēr tiek nodrošināts. Un tas vienmēr ir jāpiemēro arī uh, importētiem produktiem. Mēs daudz dzirdam par vienotiem spēles noteikumiem, tur ir diskusijas par to, bet tad, kad mēs runājam par importu, tad mums jāparaugās arī uz to, ko tad mēs importējam. Mēs importējam daudz uh, lietu, ko arī ražojam Eiropā, bet mēs importējam arī preces, kuras paši neražojam Eiropā vai arī neražojam pietiekamā daudzumā. Eksotiskie augļi, dārzeņi, kafija, tēja, tie ir piemēri, kas pirmie nāk prātā, un mēs, protams, arī zinām, ka runājot par dzīvnieku barību, uh, mēs lielā mērā esam atkarīgi no importiem. Tas ir skaidrs. Eh, trešās valstis eh, šeit ir ļoti svarīgs, jo īpaši runājam par soju. Tātad eh, vienot spēles noteikumi ir viena lieta, bet zināma atkarība un, protams, arī patērētāju vēlme, lai būtu plašs piedāvājums, dārzeņu, augļu piedāvājums, tā ir cita lieta. Kā jau es teicu, cilvēku veselība ir eh, pilnībā aizsargāta. Bija atsaucas uz komisijas eh, it kā lielāku pielaidīgumu, kad ir runa par ļoti toksiskiem pesticīdiem. Tas neatbilst patiesībai. Ja pesticīdi ir ļoti toksiski, tad uh, ir ļoti Eh, grūti saprast, kā var būt eh, droši MRL līmenis. Un ja šis MRL līmenis ir noteikts 0% eh, līmenī, tad nevar importēt šādus produktus. Un tagad par kontrols pasākumiem revizijas palāta jau skaidroja, ka komisijas pārbaudas ir veiktas bioloģiskiem produktiem. Mēs arī veicam pārbaudas trešajās valstīs, tad, kad ir pieteikumi pesticīdiem. To tad dara kolēģi mūsu revīzijas direktorātā ziņojumi ir publiski pieejami. Tas ir viens kontrols līmenis, kādā mēs varam kontrolēt tieši trešās valstis, lai saprastu, kā tad viņi uh, um, piesaka pesticīdu apstiprināšanu. Ir arī kontrolas importa līmenī. Mums ir um, vesela virkne preču, kuras uz robežām tiek pastiprināti kontrolētas, uh, tiek ņemti paraugi, un MRL šo te pesticīdu atlikumu līmenis tiek analītiski mērīts. Mums ir dati par uh, Eh, šādu importu pārbaužu rezultātiem. Mums ir arī ļoti apjomīgs tirgus kontrols visā ES, un mēs apmēram 80 tūkstošus pāraugu ņemam no vietēji ražotiem un arī importētiem eh, produktiem, un eh, rezultāti, ko gūstam, ir tiešām iedrošinoši priekšsēdētājs saka, ka man jūs tagad jāpārtrauc, jo mums ir tikai desmit minūtes atlikušas un es gribētu atvēlēt laiku arī deputātiem izteikties, ne tikai komisijai. Paldies par jūsu komentāriem, un tad tagad uh, runātāji no parlamenta. Eh, Madam Spurek, uh, Martin Osvič, Madam Paulus, Madam Azekamp. Josefa. That's it. Ah, okay. Viss. Jūs arī labi. Došu sākumā vārdu zaļajiem, jo jūs inicijējāt šīs debatas. Pālus kundze, paldies. Nu jā, mums tikai desmit minūtes palikuši. Tas visu sarežģīja. Tagad par pašu svarīgāko bija ES tiesas spriedums jo cilvēki sūdzējās, ka direktīva 11.07 pietiekami nepasargā sabiedrības veselību un arī vidi, jo tiek izvērtēts tikai aktīvās vielas pietiekami rūpīgi saskaņā ar direktīvā atrunāto. ES uh, tiesa nesprieda par labu uh, šiem um, sūdzības iesniedzējiem, sakot, ka dalība valstis uh, ir atbildīgas par produktu pielaišanu un teica, ka ir uh, vielas, kuras nevar aizstāt Un var apgalvot, eh, ka, piemēram, ir viena aktīvā viela, kas tiek izmantota, bet ir arī citas. Tātad dalību valstīm ir jāsniedz eh, pietiekam daudz datu. Dalību valstis nu, nekad pietiekami daudz informācijas nesniedza, viel, visas aktīvās vielas nav pietiekami rūpīgi kontrolētas. Kā tad komisija varētu parūpēties, lai tas patiešām notiktu un arī e, ieviestu pietiekami ak, tādus stingrus noteikumus attiecībā uz pesticīdiem kopumā, nevis tikai uz aktīvajām vielām? Un, protams, ir uh, arī vēl citas vielas, kas var pastiprināt uh, šo aktīvo vielu indīgumu. Un, ja runājam par 11.07, uh, atcerēsimies arī to, kas tika pateikts Eiropas parlamenta preses relīzē tad mūsu rīcībā būtu pietiekami daudz informācijas, un mēs nevaram pieļaut, eh, ka neonikotonīdi tiek turpināt izmantot un citas ļoti bīstams vielas. Paldies! Paldies! Tagad tad došu vārdu Magines kundzei no ETP, jo zaļos uzklausījām. Paldies! Tikai daži jautājumi. Ja mēs runājam par investīcijām, izpēti, runājot par inovācijām, vai ir, piemēram, zināms, vai šie agroķīmiskie uzņēmumi nemēģina kaut kādas alternatīvas izmantot, vai nenotiek izpēt šajā jomā, gribētu patiešām vairāk detaļu par to zināt, un kur notiek šī izpēta, varbūt, ka tā notiek kaut kur ārpus ES. Un jūs esat dzirdējuši arī par siseņu uh, uzbrukumu Āfrikas kontinentā tieši tagad. Uh, mums, protams, ir jādomā arī par šo produktu līdzsvarot izmantošanu, jo ir vietas, kur no tiem nevar atteikties, nu, it sevišķi šādu sērgu laikā. Ja mēs runājam par uh, šo pielaišanu, es uh, visu sistēmu pilnībā nepārzinu, kā mēs varētu uh, uzlabot procedūru, lai panāktu patiešām iepriecinošus rezultātus. Paldies! Vēl viena runātāja no ITP grupas Moklars kundze. Paldies! Mēs dzirdējām, ka ir. Uh, jāsamazina pesticīdu izmantošana. Protams, tas ir ilgtermiņa uzdevums. Mēs arī zinām, ka maksimālais atliek vielu daudzums Eiropā kontrolētajos pārtiks produktos ir tik zems kā nekur citviet pasaulē. Tas ir jāpasaka. Un uh, par Vāciju runājot, es varu teikt, ka ekoloģiskie uzņēmumi un uzņēmumi, kas ražo um, ir, ar ierastajām metodēm, uh, joprojām um, satuvinās ar vien vairāk. Tā tad uh, nav gandrīz uh, vairs tik milzīga atšķirība starp šiem saražotajiem pārtiks produktiem. Es gribētu teikt, ka ir ļoti daudz arī tādu ārkārtas um, atļauju, kas tiek izsniegtas dalību valstīs ir arī zināmi sulfātu veidi izmantoti. Kā tas atspoguļos komisijas darbā? Visi, vai jūs to ņemat vērā, visus šos jaunos principus? Paldies, Palčika kungs! Paldies, izteikšos lakoniski. Manuprāt, vajadzētu palauzīt galvu par to, kā atbalstīt uzņēmumus, lai tie būtu mudināti patiešām meklēt uh, alternatīvas un izpētīt, kas vispār ir iespējams. Tas prasīs daudz laika un līdzekļu. Tādēļ uzdošu jautājumu komisijai, kā tad motivēt uzņēmumus, uh, lai tiktu izstrādātas uh, mazāk bīstams vielas, mazāk bīstam pesticīdi. Man šķiet, ka uh, šeit pastāv uh, nu, tāds liels deficīts. Uh, Ja runājam par datiem un caurskatāmību un vielu indīgumu, kā arī efektivitāti, ir jābūt neierobežotai piekļuvēji šiem datiem, lai dalībvalsts un dažādas organizācijas varētu ar tiem iepazīties pilnīgi identiskā veidā. Paldies, nākamā runātāja. Uh, Arēnas kundze, jā, jūs runājāt uh, par šo indīgo vielu atlikumu augsnē Eh, un eh, ka no trešām valstīm ievestie produkti nav vienādi ar Eiropā ražotajiem. Ja mēs runājam par toksisko uh, vielu atlikumiem, tie ir atrodami arī no trešajām valstīm ievestojos produktos, un mums ir jāatminas arī uh, agroķīmiskās rūpniecības uh, spēcīgais lobijs Eiropā. Ja mēs mēģinām kaut ko grozīt attiecībā uz importēto produktu atliekvielām, arī tur ir jārīkojas. Uh, Eh, piemēram, banānu uh, audzēšanā tiek izmantots ārkārtīgi daudz pesticīdu, kas varbūt pašu gala produktu pārāk neietekmē, bet ietekmē bio daudzveidību šajās plantācijās un apkārtām. Mums ir par to noteikti jādomā. Jūs runājat arī par uh, kontroli pie robežām. Es patiešām uzticos mūsu publiskajiem dienestiem, runājot par pārtikas produktu kontroli, bet tiek runāts arī par resursu trūkumu, lai varētu pietiekami labi veikt šīs kontrolas. Antverpenē. Uh, piemēram, uh, ostā var ievest arī uh, kokus, koksni, kokus, tumbrus bez jebkādas um, kontroles. Un tie arī var saturēt toksiskas vielas, un tas uh, nereti notiek pilnīgi nelegāli. Es pat tiešām esmu nobažījusies par notiekošo, un mums ir jābūt ārkārtīgi modriem runājot tieši par toksicitāti, par šo indīgumu. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Lauksaimniecības galvenais mērķis, diemžēl, ir intensificēt ražošanu, tās apjomus, tādējādi sagādājot pēļņu ražotājiem. Un viena no iespējām, kā ražot vairāk, ir izmantot pesticīdus, kas iznīcina dabu un nodara kaitējumu veselībai. Tas viss ir pierādīts dažādos pētījumos. Pesticīdi piesārņo augsni, ūdeni, paaugstina zivju, insektu, putnu mirstību un, protams, rada kā risku arī patērētājiem. Un uh, visu beidzot arī lauksaimniekiem. Ja runājam par stratēģiju no uh, lauka līdz galdam, viens no mērķiem ir ilgspējīgā veidā ražot pārtiku. Vai jūs esat ieplānojuši samazināt pesticīdu izmantojumu un ieviest pietiekami efektīvas kontrols, lai samazinātu šo vielu kaitīgo ietekmu uz veselību un vidi? Bija kāda lab, liela laboratorija, ko aizslēdza, jo tur notika ļoti plaša apmēra izmēģinājuma ar dzīvniekiem. Vai jūs par to esat kaut ko dzirdējuši? Nākamais eh, runātājs lūdzu. Čika kungs, paldies. Eh, paldies, ka šīs eh, diskusijas ir sarīkotas, bet man arī um, jāpārš savs sarūktinājums. Komisijas paziņojums joprojām tiek gaidīts. Uh, Lūdzu, paskatieties uz šo milzīgo dokumentu, kas ir manās rokās. Tas ir mūsu dienestu uh, darbs. Tur tiek uh, izvērtēts, kā regulējums tiek īstenots, un mēs esam secinājuši, ka tas nenotiek pietiekami labi. Tādēļ esmu gandarīts, ka būs uh, jaunas komisijas piedāvāts iniciatīvas, lai varētu pātrināt alternatīvu vielu um, pieļaušanu un arī uh, citas labas ieceras te var atrast, bet atļaušos arī zināmu kritiku. Uh, Komisija teica, ka 50% no iesniegumiem attiecas uz zema riska vielām, un tas būtu tā, it kā mēs runājot par enerģiju, enerģijas zaļināšanu, teiktu, ka uh, 50% no izmantotās enerģijas ir no atjaunīgiem avotiem. Bet mums jārunā par 100% atzīmi, tātad visiem ir jābūt zema riska pesticīdiem. Uh, Un, ja runājam par 17. pāntu, tur ir dažādas atkāpes paredzētas attiecībā uz dažādiem pesticīdiem. Ir pietiekami daudz pesticīdu, ko nevajadzētu vispār pieļaut izmantot, bet um, izmantošanas laiks tiek pagarināts un pagarināts. Mēs nedrīkstam tā turpināt rīkoties. Uh, Paldies! Nākamā kolēģe no zaļo grupas jāsaka, ka uh, ir bijis pietiekam daudz izvērtējumu, kas pierāda, ka izmantotie pesticīdi arī nav pietiekami efektīvi akadēmiskie. Uh, akadēmiskā pasaule netiek iesaistīta šo produktu izstrādē. Tādēļ ir jābūt pietiekami labam riska izvērtējumam, lai apstādinātu bio daudzveidības noplicināšanu un ir bijušas laboratorijas, kas ir krāpušās, um, veicot arī uh, tās augtos drošības testus. Vai komisija aktualizē vadlīnijas, sadarbojoties ar neatkarīgiem pētniekiem, tā vietā, lai ieklausītos tikai uh, rūpniecības nolīgtajos uh, ekspertos? Vai komisija tāpat varētu piekrist, ka ir nepieciešams tāds neatkarīgs salīdzinošais zinātniskās literatūras pētījums, lai būtu pietiekami uzticama informācija, veicot risku izvērtējumu un lai varētu vērsties pret negodīgām laboratorijā izmantotām procedūrām, kur notiek krāpšanās. Jūs pieminējāt arī atļaušanas perioda pagarināšanu attiecībā arī uz kancerogēniem pesticīdiem, bet labi, to jau kolēģis pieminēja. Paldies tagad Hāzekampas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām būtu patiešām lieliski, ja komisija varētu atbildēt uh, arī uz jautājumu, ko uzdev pirms tam revīzijas palātai par sēklu pārklāšanu ar kaitīgām vielām un arī integrētu slimību kontroli. Bet jādomā arī par ilgtermiņa toksicitāti, par kancerogānām vielām, par endokrīnajiem disruptoriem un citiem riskiem. Ja runājam par atļaujām. Ko jūs darīsiet, lai varētu pielikt punktu šīm automātiskajām um, atļaušanu pagarināšanām? Uh, Komisija tagad uh, pa, atkal ir pagarinājusi mm, izmantošanas atļaujas 34 vielām. Jā, un EFSAI arī ir ārkārtīgi daudz darba, bet kādēļ jūs, piemēram, neizmantojat 21. pantu attiecībā uz tām vielām, ko EKA, tātad ķīmisko vielu aģentūra, ir atzinusi par bīstamām? 2010. gadā jau daudzas vielas tika atzītas par uh, toksiskām, tā skaitā proksikonozols, kas notiek uh, tagad tieši komisijas dienestos, kā par to tiek diskutēts. Paldies, trīs minūtes komisijai, vai, nevairāk. Mums ir koronavīrusa, par to vēl jāapspriežas. Jums arī jārunā par stratēģiju no, galda līdz, uh, no lauka līdz galdam. Uh, lūdzu, trīs minūtes. Jā, nu centīšos neaktīvās vielas. Tagad norisinās izpētes darbs, ir pastāvīgā komiteja, uh, Mēs strādājam pie drošības, sinerģijas, ja runājam par dažādu vielu sajaukumiem. EFSA ir uh, strādājusi godam un aprīlī būs divi paziņojumi par sajaukumiem tieši. Tas ir eh, no zinātniskā viedokļa raugoties ārkārtīgi piņķerīgs jautājums. Nav jau tā, ka kāds ar nolūku tagad uh, strādātu gausi. Nē, tur viss ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizdara. Un uh, tātad ziņojumi no EFSA būs uh, gatavi aprīļa mēnesī. Ja mēs runājam par uh, atkarības samazināšanu no pesticīdiem, protams, jums ir pilnīga taisnība, ir jāmudina lauksaimnieks biežāk izmantot šo integrēto slimību pārvaldību un arī um, no, gal, no lauka līdz galdam ir tātad mūsu stratēģija, ko varam e, noteikti īstenot šajā, šajos ietvaros. Un e, sēklu, sējumā materiālu pārklāšana varētu sasaukties ar um, integrēto šo slimību pārvaldību, jo, ja sēklas tiek pārklāts ar īpašu vielu, tad ir pēc tam nepieciešams daudz mazāk pesticīdu. Jūs pieminējat arī neonikotinīdus, ir tādi, kas ir aizliegti un. Um, ņemot vērā šo līgumu, tātad es uh, neredzu, ko tur vēl varētu piebilst. Ja runājam par bioloģisko lauksaimniecību, arī tur tiek izmantoti tomēr pesticīdi. Protams, ierobežojumi ir uh, ļoti, ļoti stingri, kopasolfaitiem uh, arī attiecībā uz vara sulfātu un uh, Ir jābūt uh, vienādiem, uh, protams, rādītājiem visās teritorijās, ievērotiem vienādiem ierobežojumiem. maza riska pesticīdu izstrāde. Jūs uh, pieminējāt, ka vajadzētu par 100% šādu prasību ieviest. Mēs vēlamies, lai. Um, arī rūpniecība eh, varētu pielāgoties jaunajām prasībām. Jā, jā, jā priekšsēdētājs redz, ka jūs jau sākat nervozēt, eh, mans laiks ir izticējis. Jā, mēs varētu par to kaut kad vēlāk runāt. Nē, nē, es nenervozēju, neuztraucieties, saka priekšsēdētājs, un eh, neaizmirstiet arī zaļo kursu. Uh, Jā, mūsu ambīcija latiņa ir augstu uzstādīta, un es ceru, ka Santē eh, ģenerāla direkcija un jūs komisijā kopumā uh, to noturēsiet tikpat augstu. Paldies, eh, ka jūs mūs informējāt par jūsu darbu, paldies komisijai. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts. Runāsim par koronavīrusu. Ir divi runātāji Atkal Rājana kungs no uh, Santē ģenerāla direkcijas. Un no Stokholmas mums pieslēgsies videokonferencē viena runātāja. Es ceru, ka tehnika mūs nepievils. ECDC um, direktori nevarēja ierasties pie mums, bet uh, es ceru, ka viņa varēs pieslēgties mums videokonferencē Amons kundze no Stokholmas. Došu vārdu Rajana kungam uz kādām desmit minūtēm, lai viņš pastāstītu par uh, jaunāko visu, par, lai viņš mums sniegtu jaunāko informāciju. Lūdzu. Good morning, thank you very much. Labrīt, liels paldies, uh, ka devāt man vārdu. Es uh, vēlētos jūs informēt par uh, situāciju koronavīrus jomā. Veselības ministrija pirmo reizi tikās, lai runātu par šo sasnājumu 13. 13. Februā, 13. februārī, lai koordinētu reakciju. Un 13. februārī bija 44 gadījumi, par kuriem jau tika ziņots Eiropas Savienībā un Lielbritānijā. Pēc trīs nedēļām ir 3400 gadījumu kas ir izziņota Eiropas Savienībā, Lielbritānijā, Monako, San Marino un Šveicē. Mēs apkopējam datus par visām šīm valstīm. Tātad jūs redzat 404 gadījumi un 3400 gadījumu. Lielākā daļa gadījumu ir Itālijā, kur ir 2500 gadījumu. Pašlaik, izņemot Ķīnu, valstis, ko svairāk, visvairāk cieši no šī vīrusa, ir Dienvidkoreja ar vairāk nekā 5000 gadījumu. Itālija, kā jau es minēju, 2500 un Irāna 2300 gadījumu. Vīruss pašlaik ietekmē apmēram 70 valstīs visā pasaulē, atšķirīgos līmeņos. Eiropas slimību kontrols un profilakses centrs, kura pārstāvis izteiksies vēlāk, mēģina sniegt aktuālāko informāciju par šo epidēmiju katru dienu un Tāpat arī sniedz vadlīnijas valdībām un sabiedrībai. Pēdējā analīze, ko ir veicis šis eh, centrs, norāda, ka risks, kas saistās ar šo infekciju cilvēkiem Eiropas Savienībā, pašlaik tiek uzskatīts par mērenu vai augstu, balstoties uz eh, šīs eh, slim, slimības ietekmi un infekcijas iespējamību. Situācija, protams, atšķiras dažādās valstīs, bet eh, vispārējais līmenis Eiropas Savienībā vēl ar vien ir eh, fāzē, kur šo slimību var ierobežot, un tiek darīts viss, lai to arī panāktu. Tas nozīmē, ka tiek eh, kontrolēti centri, kur ir visvairāk slimības uzliesmojumu, un vienlaicīgi, kaut arī mēs esam sagatavošanās fāzē, mēs mēģinam uh, arī investēt uh, tajā, lai mēs tiktu galā arī ar sliktākajiem scenārijiem. Komisija mēģina sadarboties ar valstīm, lai ierobežotu slimības izplatību, un tāpat arī mēs mēģinam nodrošināt, lai veselības aprūpas kapacitāte būtu pietiekama. Tātad te ir runa par veselības aprūpas kapacitāti. Tātad kas notiktu, ja veselības aprūpas sistēmai vajadzētu apkalpot ļoti daudz pacientu. Tāpat arī tiek domāts par augstā riska pacientiem, cilvēkiem, kas visvairāk cieš no šī vīrusa, tātad te ir runa par vecāku gadgājumu cilvēkiem un arī cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Tāpat arī mēs runājam ar dalību valstīm par adekvātu finansējumu, lai spētu uzstāties pretī šim vīrusam. Un, protams, ir jāizteno arī pandēmijas plāni, kas katrai valstī ir. Komisija gatavo šīs vadlīnijas un atbalstu, tā skaitā tiek domāts arī par finansiālo un loģistisko atbalstu, un, protams, ka mēs sadarbojamies arī ar dalību valstīm, lai šo reakciju koordinētu, bet visi veselības aprūpas pasākumi vēl ar vien ir dalībās kompetencē. Tātad, ja runa par pasākumiem, kas eh, tiek īstenoti vai kurus valstis varētu īstenot, komisija atgādina, ka šiem pasākumiem ir jābūt atbilstošiem, uh, samērīgiem, tiem ir jābalstās uz eh, zinātnī un pierādījumiem, un, protams, ir jāņem vērā katra konkrētā pandēmijas fāze. Šie pasākumi ir jāievieš ātri, lai apturētu uh, slimības pārnešanu uh, starp cilvēkiem un lai uh, ierobežotu vīrusu izplatības areālu. Proti šie pasākumi varētu būt šādi, bet tie ir tikai piemēri un uh, pasākumi varbūt arī savādāki. Tātad uh, ierobežoti publiski pasākumi, izglītības iestāžu slēgšana, nodrošināt, lai ir uh, pieejams aizsardzības materiāls, īpaši tajās nozarēs, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, papildu darbinieku piesaistīšana, piemēram, ja ir runa par pensionētiem ārstiem vai medicīnas studentiem, Tāpat arī ir jādomā par medicīnas materiālu, kas ir vajadzīgs šī vīrusa apkarošanai. Juridiskas normas, kas ļautu ierobežot šīs vīr, šī vīrusa izplatību, proti karantīnas likumi. Visas šīs vadlīnijas attiecas uz konkrētiem pasākumiem, un visas šīs vadlīnijas komisija ir sniegusi dalībvalstīm valstīm balstoties uz Pasaules veselības organizācijas sniegtajām rekomendācijām, kā arī uz Eiropas um, slimību um, kontrols un profilakses centra rekomendācijām. Ņemot vērā pašreizējo vīrusu izplatību un ņemot vērā laiku, kas mums ir pieejams, lai sagatavotos uh, šim vīrusam, mēs uh, turpināsim darbu. Tātad, ja runa par mums atvēlēto laika termiņu, tad uh, Tas ir ārkārtīgi būtisks. Mums ir jādod iespēja veselības aprūpas iestādēm sagatavoties, lai tās eh, tiktu galā ar iespējamu daudz augstāku pacientu skaitu. Un, protams, mums ir jācer arī, ka būs eh, gatavas zāles pret šo vīrusu. Tieši tāpēc mums arī ir jāgatavo reģionālie sagatavotības plāni jau tagad. Mēs arī aicinām dalībvalstis eh, turpināt strādāt pie komunikācijas pasākumiem. Izpratnē, protams, ir ļoti svarīga, un, protams, ka tai ir jābalstās uz faktiem un atbilstošām vadlīnijām. Kā jau ir teicis minēts agrāk, mums ir jāsadarbojas ar zinātniekiem, mums ir jāvēršas pret dezinformāciju un viltus ziņām, kas ir apritē par šo vīrusu. Komisija turpina sazināties ar dalību valstīm, izmantojot trīs rīkus - agrīnā brīdināšanas un rēģēšanas sistēma, tātad tā ir elektroniskā sistēma dažādiem trauksmes signāliem, Otrakārt, veselības komiteja, kurā tiekas visas Eiropas Sanības veselības ministrijas ļoti augstā līmenī. Un otrais ir eh, komunikācijas tīkls, kur tiekas eh, cilvēki, kas ir tiešā saziņā ar sabiedrību. Mēs eh, izmantojam šīs trīs grupas, šos trīs rīkus, lai radītu sinerģiju, lai nodrošinātu sabiedrības apziņošanu. Protams, ka mēs nevaram izslēgt to, ka šīs vīrus turpinās izplatīties Eiropas Savienībā, un tāpēc mums vajadzētu uzsvērt, ka pasākumiem ir jābūt koordinētiem. Tie būs daudz efektīvāki šādā veidā. Vienpusēji lēmumi, ko pieņem atsevišķas dalībvalstis, var ietekmēt Eiropas Savienības reakciju. Un es tāpat arī uh, Vēlos norādīt, ka PVO pašlaik neiesaka nedz ceļošanas, nedz darba ierobežojumus. Mums vajadzētu ņemt vērā PVO rekomendācijas un arī uzklausīt eh, Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra teikto. To komisija uzsvēra jau 13. februārī. Tagad eh, aktuālākā informācija. Komisija ir uzsākusi kopēju iepirkumu procedūru personu aizsardzības aprīkojumam. Šī procedūra pašlaik notiek balstoties uz vienošanos par medicīnas pasākumiem. Es nevaru jums sniegt vairāk informācijas pašreizajā brīdī, bet vēlos norādīt, ka tirgo šo produktu trūkst, tāpēc mums būs grūti nodrošināt visas vajadzības, kādas ir dalībvalstīm. Tāpat arī ir dažādas kopējas rīcības, ko esam mobilizējuši, piemēram, laboratoriju atbalsta jomā, testēšana, un, protams, mēs domājam arī par iekļuvis punktiem. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis modernizētu savas sistēmas. Vēlos norādīt, ka pastāv arī veselības programma un tādas organizācijas kā um, slimību profilakses un kontrolas centrs, un tāpat arī ir arī zāļu aģentūra un arī gaisa drošības aģentūra, kas ir iesaistītas eh, šīs eh, krīzes apkarošanā. Protams, ir jādomā arī par ārējām robežām, un es vēlos norādīt, ka 26. februārī Itālijas un tās eh, kaimiņu valstu veselības ministri tikās Romā, lai nodrošinātu koordinētu reakciju uz situācijas straujo attīstību Itālijā. Ministrija norādīja, ka nevajadzētu ieviest iekšējās robežu pārbaudes, un tas pašreizējā brīdī tiktu uzskatīts par neproporcionālu un neefektīvu pasākumu. E, padomu tiksies arī rīt, arī veselības ministri rītdien tiksies, un tad komisija uzstās uz to, ka ir vajadzīga koordinācija uh, un ir vajadzīgi samērīgi un efektīvi pasākumi. Aicināsim dalībvalstīs identificēt to vajadzības, norādot, kur tām ir vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts. Mans kolēģis Johannes Lukners arī ir klāt, un viņš ir atbildīgs par šādām ārkārtas situācijām Eko ģenerāldirektorātā. Viņš arī labprāt izteikto šajās diskusijās. Varbūt viņš varētu sniegt atbildes uz jautājumiem, ja tiks uzdoti uh, jautājumu par viņa kompetenci mm, esošām lietām. Tagad došu vārdu Stokholmas pārstāvim, tātad slimību profilakses un kontrolas centrs. Liels paldies arī sekretariātam un parlamentā tehniskajiem dienestiem, kas ir tikuši galā ar visām grūtībām, kas saistās ar šo video konferenci. Mums vajadzēja piesaistīt to uh, gan tiešsaistē, gan arī tulkošanas aprīkojumam. Tāpēc arī mums šeit ir redzams šis uh, senais antīkais IBM aparāts zālē, bet šķiet, ka tas patiešām ir vajadzīgs. Paldies, un tagad dod jums vārdu. Thank you very much, Mr. Lielas paldies, eh, priekšādētāji, par to, ka uzaicinājāt man šodien izteikties. Es vēlētos jums sniegt aktuālāko informāciju un vēlētos arī pastāstīt, kā mēs izvērtējam risku attiecībā uz šīs slimības izplatību. Es ceru, ka jūs varat redzēt slaidu, kur ir runāts par epidēmijas izplatību pasaulē. Kā jau tika minēts, pašlaik ir vairāk nekā 95 tūkstoši gadījumu. Tagad lūdzu nākamo slaidu. Varbūt jūs varētu uzlikt šo slaidu uz visa ekrāna. Jebkurā gadījumā vēlāk jums visiem tiks izplatīts arī papīra materiāls. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad šeit jūs redzat situāciju pasaulē - vairāk nekā 95 tūkstoši gadījumu un vairāk nekā 3300 nāves gadījumu. Šie zilie stabiņi norāda uz uh, slimības pārnešanu un uz uh, gadījumiem, kas ir bijuši ārpus Ķīnas. Un uh, kopš pagājušās nedēļas mēs redzam, ka ārpus Ķīnas ir daudz vairāk nekā gadījumu nekā pašā Ķīnā. Nākamajā slaidā jūs redzat situāciju Eiropas Savienībā. Lielbritānijā, Monako, San Marino un Šveicē. Mums ir vairāk nekā 4200 gadījumu, tā skaidā 112 nāvis gadījumu dzeltenie stabiņi ir gadījumi Itālijā. Un jūs redzat, ka 21. februārī Itālijā bija četri gadījumi, un divu nedēļu laikā šie gadījumi ir pieauguši līdz vairāk nekā 3000 gadījumu. Tas norāda, ka potenciāli šis vīrus var izplatīties eh, vēl tālāk. Pēdējās nedēļās Covid-19 ir izplatījies arī citās valstīs, ne tikai Itālijā, tātad, bet arī Francijā, Vācijā un Spānijā. Pašlaik Eiropas Savienības valstis ir eh, dažādās stadijās. Ir daudzas valstis, kurās vēl nav bijuši Covid-19 gadījumi, un ir arī tādas valstis, kurās šo vīrusu gadījumu ir ļoti daudz. Uh, Mēs eh, sekojam līdzi situācijai un tās attīstībai, un mēs visu laiku veicam šīs situācijas izvērtējumu. Tieši tāpēc esam publicējuši riska izvērtējumu eh, pirmdien, un tā jau ir piektā informācijas aktualizācija kopš vīrusa parādīšanās. Raina kungs jau norādīja uz cilvēku apdraudējumu, un pašlaik šis apdraudējums tiek vērtēts kā mērens vai augsts. Šeit mēs balstāmies uz to, ka gadījumu skaits arvien palielinās, un tāpat arī mēs redzam, ka ir arvien vairāk tādu gadījumu, kur nav saiknes ar, um, ar augsta riska zonu vai iepriekš apstiprinātiem gadījumiem. Uh, Covid-19 eh, riska zonas, tādas kā Itālijā, varētu palielināties. Mēs eh, pieļaujam, ka šādas zonas varētu parādīties ne tikai Itālijā, bet arī citās valstīs. Mēs eh, arī uzskatām, ka vairākās valstīs varētu parādīties eh, infekcijas pārnešana starp cilvēkiem. Līdz ar to šo gadījumu būs eh, arvien vairāk un šīs zonas palielināsies. Mēs eh, riska izvērtējumā arī aprakstām vairākus scenārijus. Šeit esam likuši klāt arī reakciju, kādai vajadzētu būt, ja valsts konstatē šādu augsta riska zonu. Tad, tad uh, nulle zona. Tas nozīmē, ka gadījuma nav un dalību valstīm vienkārši vajag gatavoties un gatavot šos gatavības plānus. Pirmais scenārijs ir daudz importētu gadījumu un ir tikai tādi, ne, tādas nelielas riska zonas ap šiem importētajiem gadījumiem. Otrais scenārijs - tad, kad vīrus parādās arvien vairāk un ir arvien vairāk vietēji pārnestu infekcijas gadījumu valsts iekšienē. Trešais scenārijs - tad, kad šīs zonas sāk saplūst un robežas vairs nav tik izteiktas, un eh, veselības aprūtes sistēma sāk izjust arvien lielāku spiedienu. Un eh, pēdējais - situācija, kur uh, infekcijas eh, pārnešana jau notiek masveidā un veselības aprūpes sistēmas jau izjūt eh, pārāk lielu noslogojumu. Tātad eh, intensīvās aprūpes vietas sāk pietrūkt, veselības aprūpes darbinieki saslimst, trūkst aizsardzības materiāla un iespējams arī sāk pietrūkt diagnosticēšanas un testēšanas kapacitātes. Pašlaik mēs redzam, ka dažas valstis vēl ir viena ir pirmajā scenārijā, lielākā daļa šo valstu sāk jau pāriet uz otro scenāriju. Es vēlējos vēlreiz atkārtot to, ko norādīja Sante ģenerāldirektorāts. Valstīm patiešām vajadzētu aktivizēt savus gatavības plānus, jo īpaši, ja runa par veselības aprūpes eh, speciālistu piesaisti, Eh, vietu skaitā palielināšanu slimnīcās un arī atbalsta sniegšanu medicīnas nozarei. Ja ir runa par atbalsta sniegšanu dalībvalstīm, tad eh, PVO un eh, veselības profilakses centra komanda pagājušajā nedēļā devās uz Itāliju, lai sniegtu atbalstu nacionālajām un reģionālajām iestādēm vīrusa uzliesmojumu apkarošanā. Un diskusijas turpinās. Esam gatavi sniegt atbalstu arī citām dalībvalstīm, ja e, tiks e, izteikti šādi lūgumi. Pašlaik vairāk nekā 60 mūsu darbinieki strādā tikai un vienīgi pie Covid-19. Mūsu ārkārtas e, centrs darbojas jau maksimālā līmenī kopš 31. janvāra Katru dienu mēs publicējam aktuālāko informāciju mūsu mājaslapā. Papildus šai informācijas sniegšanai katru dienu mēs esam gatavi sniegt atbalstu dalību valstīm. Tā skaitā mēs varētu doties uz šīm valstīm, ja tiek izteikti šādi ielūgumi, vai arī mēs varam informēt valstis attālināti tiešsaistē, vai arī mēs varam viņiem palīdzēt ar dokumentācijas sagatavošanu. Protams, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Santa ģenerāldirektorāta kolēģiem, sadarbojamies arī ar PVO, jo īpaši ar Eiropas ofisu, protams, arī ar štābu Ženēvā, sazināmies arī ar centriem ASV, Ķīnā un Āfrikā. Esam arī apspriedušies ar mūsu konsultantu fórumu, mums ir bijušas ārkārtas sanāksmes, jo īpaši, lai apmainītos ar pieredzi un lai apspriestos, kā varētu pielāgot testēšanas un diagnosticēšanas stratēģijas. Mēs eh, turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem, mēs turpināsim arī šo sistēmu izvērtēt, mēs aktualizēsim arī gadījumu skaitu, aktualizēsim arī karti, darīsim to katru dienu. Vēlos arī norādīt, ka bez mūsu mājaslapas mums ir arī šie apdraudējuma ziņojumi, ko jūs varat uh, ielādēt mobilajos tālruņos. Šeit ir arī īpaša sadaļa par Covid-19. Tātad mūsu riska sadaļa arī tiek aktualizēta, un jūs varat iepazīties ar informāciju jūsu mobilajā tālrunī. Lielas paldies, un labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Before... Lielas paldies! Pirms dotu vārdu deputātiem, informēšu jūs vienkārši par to, ka nākamā nedēļa Mums būs slēgtā sesija ar uh, koordinatoriem un komisāru Kirijā Kīdis. Viņa šodien nevarēja ierasties, bet uh, mums būs diskusija ar uh, koordinatoriem un viņu ceturtdien par koronavīrusu. Tas arī tātad notiks. Tagad vispirms saraksts Līzes kungs. Madam Tardino, Madam Paulus, Madam Kosinska, Madam Azekamp. Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Six more. Okay. So we close the list. Perfect. Tātad slēdzam runātāju sārakstu. Sāksim ar Pēteru Līzi no ETP, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, komisijai un uh, Amants kundzei no ECDC. Jā, situācija ir sarežģīta. Arī man kā ārstam, un eh, kad es runāju ar kolēģiem, kuri ir eh, vīrusu saslimšana eksperti, sniegt pareizo atbildi nav tik vienkārši, tāpēc es neapskaužu nevienu, kuram ir jāpieņem lēmumi. Mums ir jāsaglabā miers, un tas bieži tiek teikts, nevajag krist panikā, bet mēs zinām no psiholoģijas, ka teikt eh, nekrist panikā, eh, tas ir eh, labākais veids, kā um, izraisīt paniku. Tur īsāk jāsaka, saglabāsim mieru. Ir uh, vēl citi uh, saslimšanas un citi uh, gadījumi, kas uh, rada daudz lielākus upurs, un tomēr situācija ir ļoti nopietna, mums ir jāsaglabā modrība. Un, uh, mums ir eh, jāpauž arī kritika mūsu pirmajiem runātājiem, ja pareizi dzirdēju, un to tikko salīdzināju ar kolēģiem, tad skaitļi eh, atšķiras, eh, ko teica komisija un ko teica Amons kundze no ECDC. Un tā nedrīkst būt, dāmas un kungi pirms sēdes vismaz viņiem vajadzētu saskaņot savus skaitļus. Viens saka 3400 un otrs saka 4200. Tā nedrīkst būt. Tas ir jāuzlabo. Un tagad teikšu kaut ko, kas noteikti radīs satraukumu, bet es domāju, ka mums ir jāskatās lietām acīs. Uh, Šie skaitļi abi nav pareizi, tie ir pārāk zemi. Eh, skaits, eh, gadījums skaits ir daudz augstāks Eiropā, tie tikai vēl nav diagnosticēti, un to mēs varam vienkārši izrēķināt. Diemžēl Itālijā ir simts bojāgājušie. Un ja mēs pieņemam, ka, paldies Dievam, šis vīrus nav tik nāvējošs, ka pēc ekspertu uh, Uh, teikt, tā no kaut kāds 5% saslimušo, kam vispār ir šis uh, vīrus, uh, kas arī pat nesaslimst, ka 0,5% nomirst, tad nozīmē 100 bojāgājušo, tas nozīmē, ka ir 20 tūkstoši gadījumi Itālijā, un šiem faktiem mums ir jāskatās acīs. Un arī manā valstī Vācijā uh, um, diez vai ir tā kā oficiāli tiek ziņots, apmēram 200 gadījumu, bet uh, būtiski daudz vairāk, jo vienkārši visus nevaram pārbaudīt, uh, kas varētu būt riska gadījumi. Es arī nesaku, ka visus ir jāpārbauda, kam ir iesnas, bet vismaz uh, pacientus, kam ir uh, um, drūdzis un uh, elpceļu uh, sūdzības, uh, jā, korona jau neizraisties, tātad šos vajadzētu testēt, un tad mēs labāk zināsim, kas īsti notiek. Un ne jau tāpēc, ka mēs tagad uh, jau tagad saskartos ar milzīgām problēmām, bet tāpēc, ka slimības izplatība to būtu iespējams ierobežot, pat ja nevarētu apturēt, un uh, Tāpēc man šķiet uh, nepieciešami, ka sabiedriskā dzīve tiec, uh, tiek nedaudz uh, ierobežota. Es arī cietu no sasolīkunga ieviestiem ierobežojumiem, bet es neiebildu. Tātad tās lietas, kas tiešām nav absolūti nepieciešamas, varbūt varētu arī no tām atteikties. Tas man šķiet saprātīgi. Man vienkārši jāsaka, ka pasākums ar Grētu vakar jau bija uz robežas, lai arī cik tas vērtīgi bija, tas jau bija nedaudz par daudz, mm, nevajadzētu parlamentam ielaisties uz šādām lietām. Vai notikt plenārsēdē nākamnedēļ, par to tiek daudz eh, diskutēts, es to negribētu lemt, bet es uzskatu, ka ja mēs uh, to darām, tad. Uh, Ja kādam tiek noteikta diagnoze, kamēr viņš ir Strasbūrā, mums ir jāparādz droša transporta iespēja atvest cilvēku atpakaļ, lai cilvēki netiktu nošķirt no savām ģimenēm, lai cilvēki varētu palikt karantīnā mājās un nevis Strasbūrā. Tas ir iespējams, tas mums ir pilnīgi noteikti eh, jāparedz visiem. Iedomājieties, Ursula Fonderlajena saslimtu Itālijā un tad eh, tur nonāktu karantīnā. Uh, ir jāparedz tiešām uh, tas, ka cilvēks var savā dzīves vietā būt karantīnā. Tagad par politiskajām prasībām. Man ir ierobežots laiks, priekšsēdētājiem ir taisnība. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, vairāk Eiropas koordinācijas. Uh, ieteikumiem nevajadzētu būt atšķirīgiem vienādā situācijā. Es zinu, ka komisijai tur tiesiski ir ierobežots iespējas, bet politiski mums uh, daudz spēcīgāk ir jārīkojas, jāsniedz kopīgas rekomendācijas, un mums arī ir daudz vairāk jāsadarbojas, piemēram, iepērkot aizsargu materiālu un, uh, piemēram, eksperimentēlās terapijas testējot vai uh, izstrādājot vakcīnas, un tāpēc man ir jautājums komisijai, ko mēs darām, lai to pēc iespējas ātrāk kopīgi paveiktu. Um, da, varētu vēl runāt daudz, bet tā kā laika nav, tad to arī beigšu. Paldies, jā, lūdzu, eh, runājiet eh, tikai par NV komitejas eh, um, jautājumiem. Mēs te nelēmjām par to, kur notiks plenārsēd nākamnedēļ. Un otrkārt, lūdzu, ievērojiet noteikto uzstāšanās laiku, lai visi pieteikušies varētu arī izteikties. Tagad uh, Gutelans kundz no sociāldemokrātiem, lūdzu. Tak, herr ordförande, tak til kommissionen. Paldies, priekšsādātāji. Paldies komisijai un paldies arī uh, Hamanas eh, kundzei no ECDC par ļoti labo prezentāciju. Tas tiešām ir svarīgi, lai mēs saņemtu eh, pēdējo informāciju un lai varētu darīt visu, ko mēs šeit Eiropas parlamentā varam darīt, lai nodrošinātu eh, to, ka visiem ir vajadzīgā informācija, lai panāktu to, ka veselības ministri uh, um, paturēs uh, visu vajadzīgo prātā un darīs visu iespējamo, lai ierobežotu slimības izplatību. Uh, Un, e, ja tomēr cilvēki inficēsies, tad, lai būtu funkcionējoša veselības aprūpas sistēma, lai uh, tiktu veikta uh, pienācīga diagnoze un ārstēšana. Un šī te paša izolācija, karantīna, tas arī jānodrošina, ka tas pienācīgi darbojas. Manuprāt, tas ir jāizvērtē proporcionāli, tas ir daudz labāk nekā uh, tad. Uh, um, ja, piemēram, cilvēki, kas ir karantīnā, tomēr tiekas ar citiem cilvēkiem, to nevajadzētu pieļaut. Un papildus tam, ko Pēters teica, ir svarīgi raudzīties uh, uz vienotu informāciju. Informācija ir jābūt precīzai, nevar būt tā, ka skaitļi atšķiras. Un arī inkubācijas periods ir svarīgs. Dažkārt mēs tātad sākumā dzirdējām, ka tās ir pāris nedēļas, tagad tas ir pagarināts, un uh, tas rada nedrošību. Tā pašā laikā būtu labāk eh, skaidri pateikt, ka ir šī nedrošība, un es zinu, ka ECDC ir eh, centies to darīt, bet eh, ir citi eksperti, kas uzstājas mēdījos un saka, um, lietas, kas nav tik skaidras un precīzas, un tāpēc varbūt labāk ir teikt, ka uh, jums nav drošības, nu, nav skaidrības, vai tas tiešām tā ir, nevis izlikties, ka uh, ir tā vai šitā, un pēc tam tas ir jākoriģē. Un visbeidzot, kā apturēt uh, infekciju, kā apturēt šī vīrusa izplatību, jo es gribētu, lai cilvēki Eiropā uh, justu, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, uh, lai apturētu uh, vīrusa izplatību. Uh, ne tikai ārstētu slimos. Es domāju, ka veselībai ir jābūt galvenajam mērķim, piemēram, lai izvairītos no panikas. Varētu būt noteikumi, ka skolas tiek slēgtas, um, bet varbūt, ka šīs lietas nav nepieciešamas. Būtu labi saņemt um, kaut kādus padomus, kādu, um, kādus pasākums mēs varam veikt, lai vīrusu izplatību apturētu, jo ir varbūt kaut kādas uh, aktivitātes, ko vispār nevajadzētu uh, Um, darīt, jo uh, tās nav tik būtiskas um, tas vienkārši paaugstina risku, jo cilvēki tiekas ar tādiem cilvēkiem, ko viņi varbūt ikdienā nesatiktu. Kā uh, novērst vīrusa izplatību un kā aktīvi pie tā strādāt? Stefanuta kungs, lūdzu. Foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte utilă. Paldies uh, par jūsu teikto. Tas bija tiešām ļoti interesanti. Eh, Eiropas slimību kontrols un profilaks centrs eh, strādā pie dažādiem jautājumiem, bet eh, varbūt ne ar to, par ko es jautāšu, kādas ir stratēģiskās aplēses no Eiropas komisijas puses par uh, um, aprī, um, tātad drošības aprīkojumu un medikamentu krājumiem, jo dalībvalstīs situācija varētu būt atšķirīga, un ja tad kādam ir jālūdzās uh, savai kaimiņu valstei vai jācenšas no kaimiņu valstīm uh, iegūt uh, uh vajadzīgo aprīkojumu, kā tas varētu izskatīties, jo varbūt arī tā, ka tiks slēgtas robežas vai ir kaut kāds B plāns un uh, kā tas izskatās, ja ir. Vēl gribētu jautāt, kā izskatās šī telefona aplikācija, par kur jūs runājāt, un uh, vai dati ir uh, atbilstoši visām dalībvalstīm? Jā, Tardīno tagad. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz tika runāts par Itāliju par to, kāda ir situācija pie mums ar vīrusu izplatību. Itālija ir valsts, kurā tiek sniegti ļoti caurskatāmi un reāli skaitļi par inficēšanās situāciju. Atļaušos teikt, ka varbūt citās valstīs eh, situācija ir atšķirīga, un tam ir bijusi ietekme attiecībā uz uh, to, kāda ir uh, attieksme pret vīrusu, uh, iespējamu psihozi, paniku, bet arī ekonomisko ietekmi. Vairākas dienas jau ir dažādi jautājumi parādījušies attiecībā uz certifikāciju Itālijas precēm. Daudzi importētāji no citām ES valstīm vēlas, lai tiktu certificēts, ka e, šīs e, Itālijas preces ir bez vīrusa, un tas kaitē Itālijas strateģiskajiem e, sektoriem, piemēram, pārtikas ražošanas sektoram. Es domāju, ka tas ir tiešām kaitējoši ļoti mums svarīgam sektoram. Vai jūs esat informēti par šādu praksi? Un jūs man taču piekritīsiet, ka tas eh, nav pieļaujami. Vai ir konkrēta informācija un ko varētu darīt pret šādu praksi, kas ierobežo brīvu preču apriti? Uh, Šeit eh, notiek tātad mēģinājumi bloķēt eksportu no Itālijas. EFSA apstiprināja, ka vīruss var tik nodots uh, uh, pa gaisu, bet nav nekādu zinātnisku pamatojumu tam, ka tas varētu tik nodots arī par, uh, pa, ar pārtiks produktiem. Paldies tagad Pālus kundze no zaļajiem, lūdzu. Liels paldies par šo atjaunotāto informāciju un par to, ka teicāt mums, kas būtu jādara. Uh, dalībvalstīm, proti, ka dalībvalstīm tiek eh, dot šādi ieteikumi. Es pietirītu Petrim Līzem, ka mums droši vien ir daudz vairāk saslimšanas gadījumu. Par to vienkārši netiek ziņots, jo cilvēki neizjūt nekādus īpašus simptomus un viņi varbūt pat nevēršas pie ārsta. Un mēs arī zinām, ka bērnu gadījumā bieži vien bērniem nav vispār nekādu simptomu. Uh, nekādu simptomu, ko varētu uzskatīt par nopietnu slimību. Tātad es arī uzskatu, ka mums ir daudz vairāk gadījumu nekā um, parāda oficiālie skaitļi. Kur es nepiekrītu Pēterim Līzem, ir uh, tas, ka ja mēs uh, pārbaudīsim cilvēkus ar plaušu problēmām, mēs tāpat nepārbaudīsim tos visus, kuri ir vīrusu nēsātāji. Un, uh, virologi saka, ka viņi ir uh, konstatējuši, ka uh, vīrusa daļiņas uh, ir uh, lipīgas jau uh, pirms tās nokļūst plaukšās. Varbūt, ka cilvēkiem pat nav simptomu, bet viņi jau um, ir, um, tā kā viņi var šo infekciju pielipināt. Uh, Un SARS eh, toreiz, eh, kad tas izplatījās, bija lipīgs tikai tad, kad attīstījās plaušās, un tāpēc arī šis vīrus tik strauji izplatās. Bet mans jautājums, vai ir kāds īpašs um, ieteikums attiecībā uz mazais sargātajām grupām, proti cilvēki, kas dzīvo vieni, par kuriem neviens nerūpējas, eh, neviens neuzina, vai viņiem ir kāds simptomi vai nē. Kā ir ar cilvēkiem, kas eh, dzīvo uz ielas, kam nav māju bezpajumtnieki, eh, kuriem arī varētu būt lielāks risks um, saslimt ar šo slimību, jo bieži vien viņi nedzīvo īpaši tīrā veidā, um, vietās, kuras nav dezinfektētas, nu galīgi nē. Uh, Un kā ir ar cilvēkiem, kas uh, uzturas ļoti nelielās uh, telpās, es runāju par Lesbosu salu, kur ir centrs, kas tika um, paredzēts 3000 cilvēku, un tajā tagad dzīvo vairāk kā 10 tūkstoši cilvēku, un vairāk kā 7000 no viņiem ir bērni. Kā tad ar šiem cilvēkiem, vai pie tā tiek kaut kā strādāts? Uh, jo tā arī ir uh, tāda riska zona, kur vīrus varētu ļoti strauji izplatīties. Paldies, tagad Kočkinskas kundze no EKR, kura ir ECDC kontaktpersona. Paldies, priekšsēdētāji. 168. Uh, līguma pāns par uh, Eiropas Savienības darbību skaidri nosaka, ka dalība valstis ir tās, kuras ir atbildīgas par veselības sistēmu uh, organizēšanu, un es domāju, ka dalību valstīm būtu jābūt aktīvākām, um, īstenojot, uh, sastādot šādus te gatavības plānus, būtu jāapzina savu kapacitāte un jāpalielina potenciāls uh, medicīniskām aktivitātēm slimnīcās, runājot par infekcijas ierobežošanu. Un tāpēc ir jāgatavojas uh, turpmākajiem uh, uh, notikumiem un turpmākajai attīstībai. Uh, ja riska novērtējums, ko ECDC publicēja pirmdien, jo īpaši ceturtais scenārijs, tad scenārijs ir tāds, ka veselības aprūpas sistēmas e, tiks pārslogotas, jo ļoti daudziem vajadzēs medicīnisko palīdzību. Turklāt, ņemot vērā, ka e, tirgu pietrūkst e, testēšanas komplektu. Mēs redzam arī, ka Eiropā pietrūkst zāles, un uh, tas vēl var sāsināties koronas vīrusa epidēmijas dēļ. Man jautājums ir sekojošs. Saskaņā ar komisiju, vai Eiropas Savienība tiešām var saskarties ar uh, tādu reālu problēmu, ka mūsu aptiekās beigsies zāles, kādi ir Eiropas komisijas plāni, lai nodrošinātu pienācīgu uh, apgādi un uh, izplatīšanas ceļus, ja epidēmija turpināsies Eiropā. Es gribētu arī uzzināt, vai komisija piedāvās plānus, kā cīnīties pret uh, konkurences uh, pārpāpumiem un um, kaut kādu iztumšanu un izslēgšanu. Paldies! Hāzekamps kundze no Goja, lūdzu. Jā, paldies. Daudz tiek jau darīts, lai e, šo te koronavīrusa e, izplatību ierobežotu, bet, manuprāt, e, pārāk maz tiek domāts par iespējamu um, citu uzliesmojumu novēršanu nākotnē - ebola, sars un citas infekcijas nāk no um, putniem. Uh, dažādiem citiem zāriem, mērkaķiem un tā tālāk, un arī šis eh, Covid vīrus eh, SARS-2, kas tagad izplatās, arī nāk no dzīvniekiem. Pirms eh, notika um, vīrusu pārnešana no cilvēku uz cilvēku, un cilvēki tur um, dzīvniekus lopus milzīgos staļļos, uh, ne tikai Ķīnā, bet arī šeit Eiropā, un tā, tas veids, kā mēs izturamies pret dzīvniekiem, um, palielina šādu vīrusu iespējamību un šādu situāciju iespējamību, kā tagad ir ar šo koronas uzliesmojumu? Vai komisija ir gatava preventīvāk strādāt, piemēram, pilnīgi aizliegt uh, savvaļas dzīvnieku gaļas izplatību? Nu jā, varbūt, ka jūs teiksiet, ka šis nav īstais brīdis, kad par to runāt, bet to pašu mēs dzirdējam arī, kad bija sars uzliesmojums un, uh, ci, piemēram, Meksikas uh, cūku gripa, kad bija nu, varbūt, ka tas tiešām tomēr ir īstais brīdis par to runāt, lai neaizmirst par to. Un otrs jautājums - Ķīnā um, tagad uh, ir radies satraukums par uh, savvaļas dzīvnieku gaļu, uh, un tur ir kaut kas darīts, mēs saņemam uh, uh bildes ar. Um, suņiem, piemēram, kas tiek izmesti no dzīvokļiem un kas tiek atstāti likteņu varā, vai jūs esat gatavi um, ar šo situāciju iepazīties un varbūt runāt ar ķīniešu kolēģiem par to? Magines. Thank you very much and uh, my thanks for this important presentation. Magines skundze, lūdzu, paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Man ir pāris jautājumi. Un uh, ECDC uh, kolēģu. Um, ieskicētie četri scenāriji man šķiet ļoti interesanti. Kā izvairīties no tā, lai mēs nepiedzīvotu ceturto scenāriju, vai tas ir neizbēgami, un mums vienkārši tagad jau jāsāk uz to gatavoties. Es īsti nesapratu uh, no jūsu prezentācijas. Uh, Un, ja runājam par vīrusu izcēlesmi, ir bijis tik daudz dažādu teoriju, spekulāciju, bet nav pilnīgas skaidrības. Un īrijā ir vairāki cilvēki, eh, kas ir inficēti, kas ieradās Eh, no Itālijas, un viens arī eh, patiešām strādā ātrajā palīdzībā slimnīcā. Mums ir patiešām jāizvairās no panikas, bet Kalifornijā nu pat ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Jā, tas, tā ir globāla problēma, un eh, mēs nevaram vieni kā politiķi te visu atrisināt. Ir jāiesaistās ekspertiem ļoti labi, ka šādi eksperti šodien piedalās debatēs, un mēs uh, jūsu vadībā strādāsim. Paldies. SD grupas pārstāvs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pats strādāju. Um, ātrās palīdzības nodaļā Rumānijā esmu ārsts. Jāsaka, ka situācija, kādu piedzīvojam ar covid vīrusu, ir satraucoša. Tas neatgādina nevienu citu līdz šim pieredzēto. Un eh, ik pa piecām dienām dubultojas eh, saslimušo skaits ārpus Ķīnas. Pilsoņi vēlas justies pasargāti. Ir jārunā par dažādiem pasākumiem, kas jāīsteno, bet vai komisija ir eh, ieplānojusi kaut kādu visai Eiropas. Um, aizsardzības mehānismu ieviest. Ja mēs runājam par ceļošanu, par sabiedrisko transportu, nu tas ir milzīgs riska faktors. Tur var ļoti vienkārši inficēties. Ķīnā ir eh, karantīna pasludināta, arī Japānā ir ieviesti stingri pasākumi, un tas ir ierobežojis šo slimības izplatību. Ja mēs nonāksim pie ceturtā scenārija, ne jau vīrusa. Uh, Tātad vīrus nav varbūt tik nāvējošs uh, pats pēc savas būtības uh, un tik bīstams, bet kā tik galā ar šo situāciju, ja uh, saslimušo skaits pieaugs? Jūs teicāt, ka varētu notikt tā, ka dalību valsts medicīnas tātad ārstniecības kapacitātes varētu būt izsmeltas. Uh, ir e, jārunā par civilās aizsardzības mehānismu, ir jāparūpēs, lai pietiktu zāļu un aprīkojuma. Bet kas notiek tagad un kas notiks, ja bū, iestāsies šis ceturtais scenārijs? Vai pietiks e, šo ierīču un iekārtu visiem? Paldies tagad, Palčaka kungs! Paldies, es runāšu lakoniski un vēlējos pievienoties kolēģi teiktajam. Jā, ir jābūt piesardzīgiem, bet nevajag ļauties panikai. Tam var pilnībā piekrist. Tagad jautājums ekspertei. Tiek runāts par caurskatāmīgu uzticamību un mēs runājam par Ķīnā notiekošo. Un jūs teicāt, ka, protams, šie dati varbūt ir jāplūko tā ar zinām piesardzību. Protams, arī nezinot to, cik šie dati ir uzticami, mums tie ir jāņem vērā. Eh, ASV tagad jau ir parādījušies pirmie cerību stariņi runājot par zālēm pret koronavīrusu. Un ko mēs varam prognozēt runājot par eh, zāļu un eh, dažādu medicīnas produktu pieejamību. Jau tagad ārstiem trūkst aprīkojuma. Un uh, vajadzētu varbūt runāt par eksporta aizliegumu uz šādiem izstrādājumiem. Čehijā tas jau ir ieviests. Uh, kādi citi papildus pasākumi varētu tikt vēl ieviest. Un uh, visā visumā var piekrist Līzes kungam. Vajadzētu arī izstrādāt vakcīnu un atbilstošās zāles. Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies! Arī es gribēju pateikties visiem ekspertiem un visiem, kas strādā šajā jomā. Mēs visi esam ļoti noraizējušies. Arī uh, panika ir izraisījusies daudzās dalību valstīs. Uh, Un pilsoņi domā, ka tas ir patiešām ļoti bīstams vīrus un tas ir tikai normāli. Tādēļ politiķiem ir jāveic savs darbs, ir jābalstās uz faktiem un zinātni, kā jau teica citi runātāji. Fonderlaina teica, ka tiks izveidota īpaša darba grupa grupa un eh, jau no 13. februāra pie tā eh, tiek strādāts. Bet tas ir pārāk vēlu. Mēs par vīrusu uzzinājām jau pirms vairākiem mēnešiem un, diemžēl, atkal, es gan esmu pārliecināta Eiropējiete, es alaž esmu aizstāvis Eiropas vērtības, bet man ir ar nožēlu jāsacina, ka atkal esam uh, strādājuši pārāk uh, ilgi, pārāk vēlu ir meklētas pareizās tās atbildes. Mēs runājām par 232 um, miljoniem eiro um, šo um, dažādu līdzekļu, kas ir atvēlēti izpētēji un vakcīnas izstrādāšanai. 20 miljoni ir atvēlēti e, izpētēji, lai meklētu vakcīnu. Mums jādomā arī par citiem uh, problemātiskiem jautājumiem. Eiropai ir jāatvēl pietiekam daudz resursu gan profilaksē, gan arī ekonomiskai. Vācija, Francija, Itālija ir milzīgas dalībvalsts ar milzīgu tautsaimniecību, un tas zaudēs savu ražošanas jaudu tieši vīrusu dēļ. Neaizmirsīsim arī to. Ja runājam par Itāliju, es esmu itāliete, un jāsaka, ka mūsu ministrs ir ļoti ļoti labi reaģējusi uz šo ārkārtas situāciju. Es piekrītu Pēterim Līzim, ir jāsaka, ka Eiropā ir vēl ļoti daudz saslimušo, un, protams, par visiem gadījumiem nesam uh, informēti. Jāsaka, ka ir ņemti pāraugi, ir noņemtas analīzes. Citās valstīs varbūt kādas 50, bet mēs uh, esam simtiem analīžu katru dienu Itālijā veikuši. Ir jābūt harmonizācijai. Tātad vai nu visi uh, rīkosimies vienādi, un Eiropai ir jābūt līderei Un nevar būt tā, ka vienā valstī tiek darīts ļoti daudz un uh, citur nekas nenotiek. Jo jāsaka, ka vīrus izplatās ļoti ātri, mēs nevaram stāvēt uz vietas. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu arī. Uh, Eh, par to runāt nākamajā plenāra sēdē. Mēs runājam par sabiedrības veselību. Miljoniem cilvēku, 5000, eh, tūkstošiem cilvēku, 5000 dosies uz Strasbūru tagad nākamnedēļ. Vai tas patiešām ir risks, ko mēs varam uzņemties? Paldies! Paldies! Priekšsēdētā konference nu pat ir uh, lēmusi. Un tagad uh, eh, Rinēlī kundze, ārpus frakcija deputāte, paldies, priekšsēdētāji. Es, uh, kā itālieti, arī nevaru atturēties paust uh, savu satraukumu par šo vīrusu, kas ir tik ļoti lielos mērogos izplatījies. Un, uh, Man uh, kāds aspekts sagādā īpaši lielas bažas. Mums trūkst uh, patiesas koordinācijas starp dalību valstīm šajā ārkārtas situācijā. Visi apzināmies, ka veselība uh, skar mūs visus. Tas ir jautājums, kas cilvēkiem alaži ir bijis prioritārs. Uh, Mums jādomā par labāku aizsardzību visiem Eiropas pilsoņiem un tiek runāts, ka uh, trūkst pietiekam efektīvu pasākumu dalību valstīs. Mums ir jācīnās efektīvāk pret vīrusu un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas pārvērstos par pandēmiju, kā no tā brīdina uh, PVO. Man ir eh, pāris jautājumu. Pirmām kārtām ir jābūt arī eh, paraugu prakses apmaiņai starp dalību valstīm. Protams, ar to vien nepietiks. 30 eh, tūkstoši cilvēku ir pārbaudīti uz šo vīrusu Eiropas Savienībā bet nu ne visi bija inficēti, bet tie bija pacienti ar um, jau konkrētiem simptomiem. Daži bija vīrusa nēsātāji un daži mm, bija veseli. Mums ir jāsaprota. Uh, informācijas apmaiņa ir kas labs, bet jādomā arī par kritērijiem, pēc kādiem šī informācija tiek izvērtēta. Komisijai un parlamentam par to ir jārunā. Un vēl viens lūgums Eiropas Savienībā jāizveido kopīgs uh, protokols. Ir jāapkopo visi reālie skaitļi un fakti par inficētajiem uh, cilvēkiem un arī nāves gadījumiem. Uh, Protams, ir jābūt arī papildus resursiem, lai varētu šajā ārkārtas situācijā pietiekami labi rīkoties. Un mēs uh, saprotam, ka vīrus nodarīs arī ekonomisko kaitējumu Eiropas Savienības dalību valstīm. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jārēģē izšķirīgi, domājot gan par uh, sabiedrības veselību, gan arī par ekonomiskiem pasākumiem. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Amons kundzei. Vārds Stokholmai, vai joprojām viss notiek kā nākas? Nu, vēl kādas 5-7 minūtes mēs šeit uzkavēsimies ar tūku laipnu atļauju, saka priekšsēdētājs um, ECDC tagad. Paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Izskanēja daudz uh, jautājumu par um, skaitļiem, statistiku un iespējamām atšķirībām. Mēs nepārtraukti saņemam uh, atjauninātu informāciju, un, protams, ka situācija mainās. Uh, visu laiku, tas ir tikai normāli, ka ir nelielas atšķirības skaitļos. Bet, eh, nu, tām nevajadzētu būt jūsu lielākajām bažām. Tiek runāts, ka patiesie saslimušo skaitļi ir lielāki nekā uh, tas, par ko tiek ziņots, bet ir arī pietiekami daudz saslimušo, kam ir, eh, nu, slimība norisinās viegli, nav tādu smagu simptomu. Uh, Ir izveidots arī kopīgs uh, novērošanas protokols janvāra beigās, kas paredz uh, informācijas sniegšanu par katru jaunu saslimšanas gadījumu, un protokols arī visu laiku tiek uh, atjaunināts. tiek runa, tika runāts arī par to, ka cilvēki, kas neuzrāda nekādus simptomus, var apliprināt citus. Pagaidām mūsu rīcībā šādas informācijas nav, bet, protams, tādi viegli simptomi var uh, būt lipīgi. Ja, piemēram, Sākumā mums šķīta, ja cilvēkam ir ļoti, ja cilvēkam nav nekādas slimības pazīmju, ka viņš uh, nevar aplipināt citus, tad patiesībā mēs runājam par ļoti viegliem slimības uh, simptomiem. Mēs sadarbojamies arī ar citu dalību, ar, ar dalību valstu iestādēm, lai varētu veikt pārbaudes tādā plašākā mērogā. izmantojot tās sistēmas, kas jau ir dalību valstīs. Mums tas viss ir um, jāizteno turpmāko nedēļu laikā. Izskanēja jautājums par visiem šiem iespējamiem scenārijiem un vai mēs varam izvairīties no ceturtā scenārija. Jāsaka, ka Diez vai mēs no tā varēsim izvairīties pilnīgi visur, bet eh, tagad tiek darīts viss, kas ir mūsu iespējās. Arī uh, dalību valstu iestādes eh, strādā veselības ministrijas, lai šis scenārijs nepiepildītos, lai varētu pēc iespējas ātrāk. Mm, apzināt uh, šos uh, slimos cilvēkus, uh, viņu uz, uh, tātad uh, likt karantīnā, lai vīrusa izplatība tiktu ierobežota. Lai varbūt arī šī saslimšanu līkne uh, kļūtu zemāka, tātad, lai tā nepiedzīvotu tādu milzīgu uzliesmojumu. Jūs uzdevāt arī jautājumu par šo lietotni. ECDC um, draudu uh, ziņošana. Dažādi dokumenti tiek apkopot un informāciju, jūs varat uh, ar informāciju iepazīties uh, ar šīs lietotnes palīdzību. Uh, Mēs arī runājam par eh, tādiem eh, lieliem pasākumiem, eh, par iespējamu risku, ja, protams, daudz cilvēku vienlaikus atrodas vienu vietu, tas vīrusa izplatīšanos pātrina, jūs pieminējāt bēgļus, protams, arī tas rada papildus riskus. Mēs par to vēl mm, apspriedīsimies. Un visu beidzot mums eh, vajadzētu ļoti eh, uzmanīgiem būt runājot par skaitļiem, par iespējamiem, eh, par iespējamo mirušo skaitu, par dažādu šādu situāciju modelēšanu. Ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas mirst, no saslimušo skaita. Tas ļoti lielā mērā atšķiras runājot par dažādām sabiedrības grupām, par dažādiem vecumiem eh, un kas notika Ķīnā. Jāsaka, ka mirstības rādītāji pirmajā uh, slimības uzliesmojuma fāzē atšķīrās no tiem, kas bija vēlāk vērojami, kad slimība jau ilgāk laika bija plosījusies. Uh, mums vajadzētu mēģināt arī no šiem skaitļiem abstrahēties. Paldies! Un, kad vairāk informācijas būs mūsu ziņā, mēs, protams, eh, ar jums sazināsimies. Paldies! Eh, Santei ģenerāla direkcija divas minūtes. Jā, laika nav daudz, tādēļ ļoti īsi. Rīt ministru padomē tiks runāts par to, kas eh, jādara turpmāk, nevis par to, kas ir noticis līdz šim. Pirmām kārtām jādomā par dalību valstu veselības aprūpes sistēmu, uh, uzlabošanu, spēcināšanu, un mēs uh, tad mēģināsim arī apzināt, uh, kurās dalību valstīs varētu būt lielākās problēmas, ja būs ātri jārēģē uz vīrusa izplatību. Tika runāts arī par eksportiem no Itālijas. Atbildot uh, deputātei, pagaidām pasākumi nav uh, ieviesti. Uh, attiecībā uz Itālijas precēm. Ja runājam par īpaši vārīgajām grupām un migrantiem, mēs, protams, sazināmies ar dalību valstīm, ar iesaistītajām pusēm, lai uh, varētu īpaši daudz uzmanības pievērst eh, mazāk aizsargātajiem sabiedrības locekļiem, arī migrantiem. Ir jāskatās, kas notiek šajās uzņemšanas punktos, ir um, saslimušie jāidentificē pēc iespējas ātrāk. Vairāki deputāti uzdeva arī jautājumus uh, par rūpniecību, par ekonomiku. Uh, mums ir jādomā kā diversificēt savus piegādes ceļus, ņemot vērā Ķīnas problemātiku. Par Indiju arī vakardien izskanēja šāds jautājums, jādomā arī par zāļu un medicīnas aprīkojuma pietiekamību, no, pietiekamības nodrošināšanu. Tātad par piegādes drošību noteikti ir jādomā. Runājot par zālēm, jaunu zāļu izstrādi un izpēti, komisija nesen ir investējusi 100 miljonus eiro izpētē, lai varētu um, atrast uh, zāles šim vīrusam. Tātad šādi priekšlikumi jau ir izstrādāti. Tika runāts arī par aizsargu materiālu, uh, Komisija ir eh, uzsākusi konkursu procedūru eh, kopā ar 20 dalību valstīm un tiek eh, domāts, kā garantēt šo materiālu pietiekamību. Runājot par ceļošanu, Pasaules veselības organizācija ir teikusi, ka, piemēram, Eh, reisu atcelšana eh, uz vairākām valstīm ir eh, disproporcionāla un nav efektīva, un situācija tiks izvērtēta, protams, balstoties uz jaunāko informāciju tālāk. Paldies! Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Paldies Amāns kundzei Stokholmā. Un man bail, ka mums nāksies atgriezties pie koronavīrus diskusijām arī turpmāk. Mums nākam nedēļ būs tikšanās ar komisāri, visiem koordinatoriem aiz slēgtām durvīm. Nākamā sēde notiks.